Could, uh... Cienījamie kolēģi, sāksim darbu. Pirmkārt, paziņošu, ka Koha kunga ziņojums būs pirmais. Mēs vispirms runāsim par Eiropas ceļu satiksmes drošības politiku, un Aijala Sanders kundze runās vēlāk. Vai jums ir uh, iebildumi pret darba kārtību? Ja nav, tad uzskatīsim to par apstiprinātu, un, un tagad runāsim par protokolu apstiprināšanu iepriekšējām sanāksmēm. Nav iebildumu pret protokoliem. Ļoti labi. Un pirms es aicināšu izteikties Koha kungu, vēlos teikt, ka mums ir apmeklētāju grupa no uh, Nīderlandes inspekcijas, kas ir atbildīga par uh, jūras satiksmes drošību, nu tad redziet, nu, inspektori mūsu uzrauga šodien. Es ceru, ka mm, inspektoriem patiks Eiropas parlamentā, viņiem būs interesanti uzklausīt arī mūsu diskusijas, un viņi uzskatīs, ka mēs ļoti liederīgi šeit strādājam. Un tagad runāsim attiecīgi par Eiropas ceļu satiksmes drošības politiku. Dīter Le Lebrecht Koch ir mūsu deputāts, mūsu referents. Un varu teikt, mēs darām tā, ka vispirms ir uh, referents, tad ēnu referents, tad Simonsa kungs no Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas, kas arī rakstīs atzinumu par šo pašu jautājumu. Tātad, kā jau teicu, referents, ēnu referents un tad Simons kungs. Lūdzu, Koch kungs. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdātāja kungs. Vispirms pateikšos uh, komitejas sekretariātām, uh, jo īpaši Danklefsen kungām par atbalstu, bet paldies arī visiem kolēģiem, kas ar saviem grozījumiem tiešām labi uzlaboja manu ziņojumu. Savā balsojuma sarakstā esmu ielicis vairākus mīnusus, kaut gan ar grozījumu saturu esmu viensprāts, bet vienkārši gribu izvairīties no atkārtošanās un kompromisos, ko esmu izstrādājis, tas ir arī iekļauts. Tātad tāpēc ir balsošanas sarakstā šur tur mīnus. Paldies visiem ēnu referentiem, ar kuriem bieži tikos un kuri, manuprāt, tiešām bija ļoti atvērti kompromisiem. Līdz ar to mēs panācām tādu tekstu, kas tiešām, es domāju, varētu sasniegt mūsu mērķi, proti uzlabot ceļu satiksmes drošību Eiropā. Manā ziņojumā ir runa par drošību, bet ne par ekonomiskiem vai vīdes pasākumiem. To gribu vienkārši sākumā pateikt. Protams, tie ir ņemti vērā, bet galvenais ir drošības jautājums. Dāmas un kungi, lai arī cik žēl nebūtu tas, ka pagājušais mēs nevarējām diskutēt un balsot, jo es nevarēju ierasties, mēs tomēr esam uh, iekavējuši, e, tātad ieguvuši laiku, un šoreiz brauc ar automašīnu, lai neiestrēgtu kaut kur uh, kāda uh, Uh, lidmašīnas vai vilcienu sarakstu dēļ. Šo iegūto laiku mēs uh, izmantojām, lai noskaidrotu dažus jautājumus un izstrādātu kompromisu grozījumus. Un es domāju, ka vairāk kolēģi paustās bažas no dalāžādām politiskajām grupām esmu varējis ņemt vērā. Mēs kopā ar ēnu referentiem vismaz uh, vietēji vietu, vienojāmies par kompromisiem. Par struktūru, nebija nekāda iebilduma, arī mūsu mērķi lielākoties tika pieņemti un atbalstīti. Mēs balstījāmies uz uh, augstvērtīgām datubāzēm un definīcijām un zinātniski pamatotiem faktiem, un balstoties uz to nākotnē jāveido turpmākajos desmit gados uh, drošības politika. Uh, mērķus mēs balstījām uz negadījumos bojāgājušo skaitu un īpaši pievērsāmies arī bērnu uh, skaitam un šeit iekļāvām arī smagi cietušos. Tā ir integrēta pieeja, kur izvēlējamies līdz ar to visiem ir jādod savus ieguldījumus uh, ne tikai komisijai un Eiropas Savienībai, bet arī dalību valstīm un arī uh, satiksmes uzņēmumiem un reģionālajām un vietējām iestādēm, jo visas šīs puses ir iesaistītas satiksmē. Pieskaršos vairākām būtiskām lietām, par kurām runājām. Galvenais kritikas punkts diskusijās vienmēr bija um, drošības koordinators, ceļu satiksmes drošības koordinators. Es tātad ko, konkretizēju, sakot, ka tā nebūs papildus birokratisku struktūru vai iestāde, uh, bet gan Eiropas komisijas ietvaros uh, ir jābūt kādam, kurš uh, iekšējā tirgus, vīdes, satiksmes, uh, eh, patērta aizsardzības, ekonomikas un pētniecības un citu ģenerāla direktorāta darbu koordinē šajā jomā. Tātad šī koordinācija ir vajadzīga, jo visi šie ģenerāla direktorāti kaut ko jau dara šajā jomā, bet tad tas daudz kas nav saskaņots. Un manā ziņojumā mēs eh, sagaidām tātad ne tikai Eiropas Savienības rīcības programmu ceļu satiksmes drošības jomā, bet arī kaut ko no dalību valstīm. Un jābūt saskaņotībai starp uh, Eiropas Savienību un dalību valstīm, un kādam ir jākoordinē šīs lietas, jābūt atbildīgam par to, jo joprojām ir ļoti daudz bojā gājušies uz Ei Eiropas ceļiem. Un tāpēc es piedāvāju, uh, tātad, lai mēs uh, uh, labu rezultātu sasniegtu, un es ceru, ka jūs man atbalstīsiet. D kompromisā ir runa par, ilg, par mūža izglītību jau no bērnības, ne tikai tad, kad cilvēks iet autoskolā un sāk mācīties braukt, uh, Eh, bet jau agrāk cilvēkam ir jāzina arī kā gājējam, kādi ir ceļu satiksmes noteikumi, arī lietojot sabiedrisko transportu vai velosipēdu. Un tās ir lietas, kas ir eh, jāmācās visu laiku, ir jāveido programmas un jāsniedz atbalsts. Un tas ir uzdevums, kur vajadzētu mums arī eh, turēt kā svarīgu. Par E kompromisu mēs diskutējām arī par to, ka jābūt obligātai redzes pārbaudai. Es zinu, ka uh, Nav diskusija par to, ka ja kāds uh, liek uh, autovadītāja tiesību eksāmenu, ka tad būs uh, uh redzes pārbauda. Gribu paskaidrot, ka redzes pārbauda uh, nenozīmē to, ka ja cilvēks neiztur šo pārbaudu, ka tad viņš nevar braukt ar automašīnu. Viņam ir jāsaņem attiecīgie uh, palīgi līdzekļi, lai viņš varētu piedalīties sateksmē. Uh, Es negribu šo tematu pilnībā izsvītrot no sava ziņojuma. Es domāju, ka uh, šoferim ir jābūt atbildīgam gan pret sevi, gan pret citiem. Un tomēr es piedāvāju, kā daļu no kompromisa dalīto balsojumu, proti vārdu obligāti par to balsot atsevišķi, vai šim redzes testam vārpautē ir jābūt obligātai vai nē. Un tad ar uh, komitejas vairākumu mums vajadzētu izlemt, vai tas būs obligāts, vai to atstāsim šoferziņā. Pāris vārdi par alkohola limitiem. Manuprāt, mūsu signālam ir jābūt tādam, ka pie stūres nevar sēsties dzērumā. Tas ir pats uh, galvenais, ko gribam pateikt. Uh, Un tiešām sagaidām gan no jauniem šoferiem, gan no uh, profesionāliem šoferiem to, ka viņi ieturēs šo nulles promilas uh, robežu. Es, es jau zinu, ka ja uh, kāds ēda kādu desertu, kur ir nedaudz alkohols vai dzer medikamentus, tad var pārsniegt nedaudz šīs 0,0 uh, promilas. Un tāpēc mēs formulējām to tā, ka uh, mērīšanas metodēs, protams, ir jāierēķina zinātniski pamatota tolerances robeža, tāda pielaide, uh, kā to zinātnieki aprēķina, lai nevarastos tur problēmas. Ja mēs to tā akceptētu, tad uh, arī uh, ar alkoholoks, kas ir jaunos automašīnu modeļos, varētu arī nebūt problēmas. Bet, protams, šī tolerances robeža ir arī jāievēro, un to es te tā arī ierakstīju. Bija diskusijas par uh, automašīnu stāvvietām un drošām stāvvietām profesionālajiem šoferiem. Protams, mēs gribam rūpēties par to, lai tās būtu pietiekam daudz. Tātad šeit runājam gan par skaitu, tātad par daudz un kvalitātu, un arī par, uh, par, par kvantitātu un par kvalitāti. Un uh, arī drošības un apkopas aspekts šeit ir jāņem, runā, kad, uh, jāņem vērā, kad mēs runājam par drošām autostāvvietām. B kompromiss. Šeit ir runa par. Uh, tātad es sapratu, ka uh, automašīnās uh, tātad ir jāved līdzi šīs te vestes visiem automašīnas pasažieriem. Un uh, Tur bija arī runa par to, ka vai mēs vēlamies obligāti noteikti, ka jāvalkā ķivers un šīs košās vestas tumsas laikā. Diskutējot ar daudziem, man bija jāatzīst, ka mēs nevēlamies šeit tādu striktu reglamentāciju, bet mēs eh, vienkārši izvēlējāmies vārdu encourage, tātad iedrošinām eh, to darīt un vienojoties ar ēnu referentiem, tur mēs piedāvājam grozījumu un ceram, ka tad zaļie arī varēs atbalstīt šo, eh, šo grozījumu, jo mēs taču vēlamies, lai uh, velosipēdisti būtu redzami uz ceļa naktas tumšajā laikā. Mēs gribam tādējādi um, uh, panākt pretī tiem, kuri uzskata, ka uh, velosipēdistiem nekas nav jādara drošības labā. Un visbeidzot, uh, prasība, kur mēs saskaņojām ar visiem koordinatoriem un visiem ēndu referentiem par atpūtas laikiem, kur mēs, kurus mēs nosakām profesionāliem šoferiem, Mēs tagad redzam, ka tad, kad ir karsts laiks un ja nefunkcionē kondicionieri, tad uh, netiek ievērot šie noteikumi bieži vien. Un tāpēc ar mutisku grozījumu vēl šodien gribu piedāvāt, ka šādu uh, automašīnu aprīkošanu ar kondicionieriem jānosaka tā, ka uh, kondicionieris var strādāt arī tad, ja mašīna nebrauc. Uh, Es ceru, ka jūs man atbalstīsiet un uh, paldies uh, kolēģiem ēnu referentiem. Thank you very much. Paldies. Un tagad lūdzu ēnu referenti. Piecas minūtes katram. Un tad pārējie deputāti varēs izteikt trīs minūšu garumā. Fajena kundze SND grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji, paldies Koha kungam. Nēlos pateikties par ļoti labu darbu, ko Koha kungs ir paveicis, un, protams, paldies arī par sadarbību, ko varējām baudīt pēdējo mēnešu laikā, kad bija jāgatavo šis dokuments. Vēlos uzsvērt, ka mums bija iespēja panākt ļoti labus kompromisus, pat ambiciozus kompromisus. Mērķis, protams, ir, lai Eiropas Savienības iedzīvotājiem būtu skaidrs priekšstats par mūsu mērķi. Mērķis, protams, ir, ir samazināt avārijās cietušo skaitu līdz 2020. gadam par 50%. Slovenija ir viena no tām valstīm, kas jau tagad ir iestrādājusi savā normatīvajā bāzē mērķi samazināt upuru skaitu, un pēdējā desmit gadu laikā mums diezgan labi veicies, bet, diemžēl, šobrīd atkal ir novērojama izaugsme attiecībā uz uh, avāriju un upuru skaitu. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi turpmākajā desmitgadē kontrolēt alkohola patēriņu un ātrumu, kas ir būtiskākie apdraudējumi. Ir ļoti svarīgi, lai pārējais attiksmes darbinieki, ne tikai autovadītāji, respektīvi gan gājēji, gan arī velobraucēji uh, zinātu, kādi ir viņa pienākumi. Īpaši vēlos runāt par riteņbraucējiem. Mēs ļoti gribētu, protams, lai viņi brauktu ar riteni, ja tas ir veselīgi, bet ir ļoti svarīgi, protams, nodrošināt viņu drošību. Par G kompromisu runājot, vēlos pieminēt, ka katra, katra trešā avārija tika izraisīta tieši tādēļ, ka tika pārmērīgi lietots alkohols. Tāpēc vēlos teikt, ka ir ļoti svarīgi iestāties pret alkohola lietošanu pirms braukšanas. Ir ļoti svarīgi, lai profesionālie šoferi nekādā gadījumā nelietotu alkoholu. Protams, tie, kas tikai nesen nolikuši braukšanas eksāmenu, lai arī viņi nelietot alkoholu. Es zinu, ka šādi noteikumi eksistē daudzās Eiropas Savienības valstīs un būtu ļoti prātīgi ievies šos noteikumus pilnīgi visur. Ja mēs teiksim, ka alkohola lietošana ir vispār aizliegta pirmajos divos gados pēc uh, braukšanas tiesību iegūšanas, manuprāt, šis būtu ļoti prātīgs priekšlikums visā Eiropas Savienībā. Runājot par alkotesteriem, alkologiem, jaunajām mašīnām. Es atbalstu arī šo domu un ceru, ka komisija varēs izstrādāt likumdošanas priekšlikumu līdz 2013. gadam. Runājot savukārt par ātrumu ierobežojumiem, F bis kompromiss ir tieši par šo. Mēs varējām pamanīt, ka it īpaši ceļos, kas nav galvenie ceļi, bieži vien notiek nopietnas avārijas saistībā ar uh, pārāk ātru braukšanu. Mūsuprāt, būtu nepieciešama pilsētās samazināt daudzos, daudzos rajonos braukšanas ātrumu līdz 30 km stundā, ja tīpaši tādos gadījumos, ja nav atsevišķas joslas, kas ir domāta riteņbraucējiem. Esmu arī ļoti gandarīta par B kompromisu, kas šobrīd ir izstrādāts. Izskatās, ka mums ir iespēja uh, maigāk šobrīd izteikt šo domu. Mēs, protams, gribētu, lai ripinbraucēji arī izmantotu atstarojušās vestas. Un runājot arī par šādām vestēm un par šādām vestēm mašīnās bieži vien ir tā, ka, ja ir notikusi kāda avārija, tad cilvēki, kas atrodas mašīnā, viņi pēc būtības ir neaizsargāti, jo ir paredzēts noteikumos, ka jābūt tikai vienai vestē, respektīvi pašam šoferim, bet pasažieri savukārt ir neredzami, tāpēc, ka viņiem nav paredzēta šāda atstarojošā veste. Nālos no sirds pateikties referentam par visiem arī paskaidrojumiem, ko viņš mums sniedza. Par pārējiem kompromisiem varu teikt, ka mana grupa atbalsta visus kompromisus. Un tīri personiski vēlos piebilst par 179 un 159 grozījumu par 159 ir tīpaši. Šeit ir izteikts priekšlikums par efektīviem pri pasākumiem, kā var izvairīties no avārijām. Un šeit, manuprāt, ir svarīgi pateikt, ka profilakse ir daudz labāka un ir ļoti svarīgi, lai smagas mašīnas nebrauktu pa, pa otrās šķiras ceļiem, bet labāk braukt pa valsts galvenajiem ceļiem, jo, manuprāt, šādā veidā mēs varēsim izvairīties arī no daudzām nopietnām avārijām, un es ceru, ka referents atbalstīs šo priekšlikumu. Un es ceru, ka rīt daudz deputātu mūs atbalstīs. Un vēl viena lieta ko vēlos teikt, ka, protams, mūsu skaistie vārdi nekādā gadījumā nesamazinās upuru skaitu, ja nebūs reāli priekšlikumi, ja nebūs arī, protams, noteikumu konkrēti ieviešana. Lielas paldies, Lūdzu, Bilbao kundze. Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Voy a intervenir en nombre de la señora. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu kolēģis vārdā. Bilbao kundze, Bilbao kundze Viņiem, diemžēl, bija jābūt šobrīd ar vēlētājiem, līdz ar to viņi nevarēja būt klāt mūsu sanāksmē. Viņa arī vēlas pateikties Koha kungam par paveikto darbu. Viņš ir mēģinājis dažādu politisko grupu intereses un vēlmes iekļaut savā priekšlikumā un strādājis ļoti nopietni pie kompromisiem pēdējā nedēļa laikā. Natālija Grīsbeka mēlas teikt, ka kopumā viņa atbalsta visus kompromisu grozījumus. Vienīgais, ko viņi nevar atbalstīt, ir B kompromiss, jo tur tika runāts par koordinatoru funkcijām un par uh, viņi, viņi arī nevar atbalstīt E kompromisu jaunajā redakcijā. Viņa neatbalsta domu šo domu tādēļ, ka šobrīd vairs nav vārda obligāts pasākums. Viņa arī uzskata, ka esošais formulējums nozīmētu to, ka būtu vienīgais vairāk birokrātijas un no birokrātijas, no pārmērīgas birokrātijas vienmēr ir jāizvērās. Tāpēc arī būtu daudz loģiskāk un prātīgāk, ja mēs izmantot jau esošās iniciatīvas, pirmkārt pārbaudīt, kuras no šīm iniciatīvām veiksmīgi funkcionē un ko varētu uzlabot. Respektīvi, viņa uzskata, ka B kompromisu nevajadzētu atbalstīt. Par E kompromisu savukārt runa ir par tekstu, kas ir saistīts ar smago mašīnu šoferiem. Grisbeks kundze Uzskatu, ka būtu nepieciešams šos piecu vai desmit gadu noteikumus ir ieviest pilnībā. Un šobrīd viņa uzskata, ka situācija rāda ļoti daudz avārijas un noteikti ir jāizvairās no tā. Šobrīd no, no kompromisiem pazudis vārds obligāti, Tāpēc viņa nevar atbalstīt, viņa uzskata ir ļoti svarīgi, ja mēs pieņemam kādu noteikumu, tad ļoti svarīgi, lai būtu vārds obligāts. Par G kompromisu šeit vēl pastāv daži neatrisināti jautājumi, bet viņa pilnībā var atbalstīt esošo formulējumu, jo runājot par alkoholu lietošanu, par nulles vīziju, Mēs saprotam, ka nav viegli to pieņemt. Piemēram, ja mēs runājam par alkoholu lietošanu iepriekšējā vakarā, var jau būt tā, ka cilvēks ir iedzēris, iepriekšē, iedzēris iepriekšējā vakarā, bet nākamā rītā viņam vēl joprojām ir alkohola paliekas asinīs un joprojām viņš var apdraudēt satiksmes drošību. Manuprāt, ir ļoti svarīgi darīt visu, lai arī jaunie autovadītāji nelietot alkoholu, respektīvi aizliegt viņiem alkoholu lietošanu pirmajos divos gados. Runājot par profesionāliem šoferiem, ir ļoti svarīgi, lai viņu, viņu darba apstākļi tiktu uzlaboti, un tāpēc viņi var atbalstīt šīs idejas. Viņi arī atbalsta tos kompromisus, kas tika panākti, sadarbojoties vairākiem ēnu referentiem. Lūdzu, Dēlēr kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mūsu cēlais mērķis panākt šo nulles vīziju ir ļoti pozitīvs pavērsiens. Mēs gribam, lai ceļu drošība, satiksmes drošība tiktu palielināta un attiektos pilnīgi uz visiem iesaistītajiem. Mums ir jāpatur prātā, ka braukšana ar mašīnu nav cilvēktiesību elements, bet gan privilēģija, un tāpēc mums ir jācenšas panākt tādu ceļu satiksmes drošību, kas būtu ļoti precīza, proti, ka drošība attiektos pilnīgi uz visiem, lai būtu droši gan mašīnām, lai būtu droši situācija arī šoferiem, lai šoferi ir labā formā un spējīgi braukt. Un šeit es gribu tīpaši atbalstīt šo balsojumu par daļām attiecībā uz redzes pārbaudi. E, šeit e, ir priekšlikums e, veikt šo pārbaudu obligātā kārtā vai arī izvēles kārtībā. Es gribu pateikties arī referentu kungam par ļoti labu šī darba vadību. Uh, Es ceru, ka mēs nonāksim pie pozitīva rezultāta, varbūt nonāksim pie kaut ko tādu, ko līdz šim nav varējuši panākt citi. Es uzskatu, ka šis darbs ļoti pozitīvs, un tas ir pasākums lielam ceļam, kas mums ir ejams, lai praktiski samazinātu negadījumu skaitu. Šajā ziņojumā šeit ir trīs vai četras jomas, par kur runā pilnīgi visi. Vispirms ir ātrums, tad ir alkohols un tad ir zāles vai narkotikas. Esmu pār, priecīgs redzēt kompromisu FBIS. Es eh, redzu, ka šeit ir tāda virzība dalību valstīm atbalstīt 30 km stundā ātrumu ierobežojumu apdzīvotās vietas. Un tas ir ļoti labi. Kaut gan Britu valdība pēdējās dažās dienās ir pieņēmusi atsevišķu līkumu, eh, kur ir piedāvāts daudz lētāks risinājums, kur būtu panākts tas pats rezultāts. Atkal par alkoholu. Alkoholu eh, šie slēdži vai loki Tas ir kaut kas tāds, par ko ir runāts. Atkal nulles līmenis eh, asinīs. To mēs arī esam ierosinājuši, tāpēc arī atbalstam. Par narkotikām vai zālēm šeit ir zināma vēlēšanas eh, varbūt neveicināt zāļu lietošanu. Un tas ir konkrēts priekšlikums. Mēs atbalstam arī ideju par ceļu satiksmes koordinātoru Mēs nedomājam, ka šeit pasākumi dublēsies. Neviens negrib redzēt nekādu lielāku birokrātiju, nekādus lielākus izdevumus vai kaut kādu dublēšanos. Un mēs domājam, ka ja būs šāds koordinators, tad varētu gadīties šeit zināma dublēšanās tomēr. Par šīm žaketēm. Šeit ir stāsts pats par sevi vai vestēm. Uh, Eh, vispirms mēs runājam par tādu rekomendāciju, tomēr vilkt šīs vestes, un tad tas kļuva par rekomendāciju, un tagad tas ir veicinošs pasākums. Es gribētu atsaukties uz Kreimera kungu. Kreimera kungs ir cieši saistīts ar divriteņu velospēdistu lietām un jautājumiem, un viņš ļoti labi atspoguļo vai atstāsta prioritātes, kas attiecās uz eh, to, ko grib redzēt riteņbraucēju ceļiem. Uh, Vēlreiz gribētu pateikties referentu kungam. Mēs atbalstīsim lielāko daļu kompromisu grozīmu un gatavojamies balsošanai. Paldies! Brādborna kungs no ECR grupas 5 minūtes lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Vispirms es gribētu, lai būtu tā, ka neviens nedomātu, ka tie komentāri, kurus es teikšu, būtu kaut kādā pretrunā ar mūsu cēlo mērķi ceļu satiksmes drošības uzlabošanu. Jo šis uzdevums ir ļoti svarīgs. Bet vai mēs šeit runājam par jautājumiem, kas būtu jāregulē visas Eiropas Savienības līmenī? priekšsēdētāji. Droši vien zināsiet, ka iepriekšējās debatēs es esmu jau paudis e, domu, ka mēs atbalstam subsidiāru pieju. Iepriekšējie runātāji teica, ja pareizi sapratu, runātāja teica, ka mums, kā deputātiem, ir jārīkojas šajā jomā. Es nepiekrītu tam. Tas nav mūsu pienākums kā deputātiem. Tas ir mūsu vietējo pašvaldību, Nacionālo parlamentu pienākums. Viņiem ir jārīkojas šeit. Un tas nu, nebūtu nav Eiropas Savienības uzņēmums pienākums rīkoties šajā jomā. Tas ir sākums manai runai. Tāpēc lielākā daļa uh, visu šo kompromisu tekstu un galvenās teksta daļas. Varbūt ir kaut kas tāds, kas ir vēlams, bet vai tiešām tas ir kaut kas tāds, par kuru mums ir jāpieņem likumi Eiropas Savienības līmenī, un šeit es teiktu nē. Paņemsim varbūt dažus kompromisu tekstus, kas ir mūsu priekšā. Mēs esam debatējuši ilgu laiku par ziemas riepām. Vai mums ir kopīga politika par ziemas riepām? priekšsēdētāji, tas ir jautājums, kas ir jārisina atsevišķi katrai dalībvalstī, un šobrīd jau dalībvalsts to dara, ir atsevišķas politikas katrai valstī par savām ziemesriepām un tā tālāk. Varbūt ir kādas valsts, kas uzskata, ka vispār nav vajadzīga tāda ziemesriepu politika. Eh, tagad par šīm drošības vestēm. Vai likt katrā mašīnā tādas? Protams, ir zinām iespēja, ka varētu būt negadījums nakti. Droši vien atcerēsties arī reklāma Britu televīzijā kādreiz. Eh, Valkājiet kaut ko gaišu naktī, light at night. Eh, šeit tomēr ir jādomā no veselā saprāta viedokļa. Par koordinātoru šeit es pilnībā piekrītu kolēģiem no liberālās grupas. Šeit ir bīstamība ka tas varētu pāraukt par kaut ko lielāku, atkal jauni noteikumi, jauni noteikumi koordinātoru birojam un tā tālāk, un tas viss pieaug ļoti nenormāli, kā parasti tas notiek ar komisijas institīvam. Tālāk par redzes pārbaudi. Zināsiet, apvienotā karalistī mums ir lieliska sistēma, redzes pārbaude tiek izdarīta pirms mēs iegūstam šoferā apliecību. Un tad vēlreiz pārbaudam redzes 70 gadu vecumā. Un, ja dalībvalstīm ir kaut kāda sistēma vēl stingrāka nekā mums, es varētu to pieņemt, bet kāpēc būtu tas jāpadara par kaut ko obligātu visas Eiropas līmenī? Atkal par alkoholu atliekām. Es pilnībā piekrītu tam, ka braukt dzērumā nedrīkst, un šādi dzērāji būtu jāvāc nos no ceļa, mums arī Britu salās ir ļoti stingra politika. Un atkal šeit likumdošana visā Eiropas līmenī nav vajadzīga. Priekšsēdētāji, ja jūs tiekat notiesāts eh, Britu eh, salās par braukšanu dzērumā, tad uh, attiecīgi ir zināmas procedūras, tiek izmantota apdrošināšana, vispirms tiek atņemta šofera apliecība, pēc tam tiek izmantot kaut kāda apdrošināšana ceļa, apdrošinātāji negrib to atbalstīt, tad mums pašiem ir savs ceļš. Ir kaut kādi kompromisi tomēr, ko es varētu atbalstīt, piemēram, vajadzētu mācīt bērniem velosipēdu pēda noteikumus, tas, lai uzlabotu bērnu drošību uz ielām, kad viņi brauc ar divriteni. Es domāju, ka te ir jāveicina tas. Atkal divriteņi un ķīveres, tas ir dabiski, noteikti mums ir jāveicina cilvēkiem veidot šis parad, šos paradumus, kur būtu mazāks risks braucot divriteni. Un, protams, arī droša parkošanās, ir tīpaši komerc transporta līdzekļiem Šeit komisija ir nākus klajā ar savu priekšlikumu, un es to atbalstu, jo tas ir kaut kas svarīgs ne tikai no drošības viedokļa, bet arī no tāda viedokļa, ka varētu būt kaut kādi noziedzīgi nodarījumi, piemēram, šie komerci transporta līdzekļi varētu būt apzakti vai kaut kādā veidā krimināli bojāti. Es domāju, ka tā ir problēma ne tikai mūsu valstī, bet arī citur Eiropā. Un tā, priekšsēdētāji, es uzskatu, ka mums ir arī cita veida, kā panākt mūsu mērķi. Mēs visi gribam, lai cilvēki justos droši uz ceļiem, neatkarīgi no tā, kā transporta līdzekļi viņi lieto vai arī nelieto, iet kājām. Es nedomāju, ka šis piedāvātais ir risinājums. Šeit vajadzētu pieņemt noteikumus, likumus nacionālā līmenī, lokālā līmenī, bet nekādā gadījumā nevis Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Paldies, Bredberī kungs! Tālāk no ekosoka puses runās Sīmenkungs. Vēl, eh, minēta voorzitter. Eh, eh, Paldies, priekšsādātāji. Jūs jau esat tikuši tik tālu, ka mūsu ieteikumi var būt tikai tādi skaidrojumi, un varbūt mēs arī nedaudz uh, skrienam notikumiem iepakaļus, bet uh, es domāju, ka, ja man dod vārdu, tad es domāju, mēs varam arī savu viedokli paust. Uh, šeit ir runa par jaunu komisijas paziņojumu vai jaunu paziņojumu tekstu, un to arī vajadzētu ņemt vērā. Svarīgi ir konstatēt, ka 2000. līdz 2010. gada programma no komisijas bija ļoti ambicioza, bija mērķis uz pusi samazināt bojāgājušo skaitu uz ceļiem. Mēs teicām, ka tas ir pārāk ambiciozi, un tas arī pierādījās praksē, ka tas nav izdevies. Un tagad ar šo otro stratēģiju no Eiropas komisijas uh, tiek teikts atkal uz pusi samazināt bojāgājušo skaitu uz ceļiem, un tagad tiek teikts, ka tas ir reāli, un kāpēc? Tāpēc, ka visās valstīs eh, satiksmes ministri zina, par ko ir runa, un tiešām arī veids pasākums. Turklāt arī iedzīvotāji katru gadu tiek informēti par uh, bojāgājušo skaitu uz ceļiem. Un vispārīgi runājot, tas uh, veicina apziņu par drošību uh, šoferu vidū. Viņi vairāk ņem vērā drošības aspektus, un tāpēc mēs uzskatām, ka komisijas mērķi 2020. gadam ir sasniedzami. Mēs piedāvājam arī, ka varētu iet tālāk un noteikt tādu starpmēķi katrai valstī, bet tas tad ir jādara atsevišķi un savādākā veidā. Tā tad uh, eh, ir tās augtās sunflower, jeb um, uh, sauspuķis valstis, Nīderlande, apvienotā karaliste, uh, un uh, Zviedrija, kuriem ir uh, grūtības uh, samazināt bojāgājušo skaitu. Tātad um, dažās valstīs ir vienkārši sasniegt šos mērķus, samazināt bojāgājušo skaitu uz pusi, un citās valstīs savukārt uh, ir jāturpina strādāt uh, intensīvāk un jācenš šo mērķu sasniegt. Tik pieminēt dažādi aspekti, arī mēs mūsu komitejā strīdējāmies, diskutējām par to, kā kādus uh, līmeņus noteikt uh, Uh, alkoholam, vai tas attiecas gan uz vieglajām, gan uz smagajām automašīnām, vai tas attiecās uz profesionāliem šoferiem. Un mēs mūsu atzinumā paudām savu viedokli, kas ir mūsu diskusija rezultāts par šo tēmatu. Un tad vēl mūsu priekšlikums veikt kontroli reizi gadā Uh, tajās vietās, kartēs, kur notiek daudz un lielas avārijas, lai šīs vietas būtu redzamas. Kā jau teicu, tas būtu jāapspriež. Un tad valstīm vajadzētu investēt, uh, lai šajās vietās situāciju uzlabotu. Un noslēgumā gribētu uh, vēl šo pateikt par mērķu formulēšanu. Mēs tātad eh, teicām, ka jāsamazina uz pusi bojā gājušo skaits, bet arī, kas attiecas uz eh, smagi ievainotajiem, arī tur ir jāveic harmonizācija likumdošanā. Arī citās jomās ir jāveic harmonizācija, arī definīciju ziņā, lai varam turpināt strādāt. Tiek teikts, ka 25% no ten tīkliem būtu jāsamazina. Un tad uh, mūža izglītību jūs arī pieminējāt, uh, un uh, Vēl viena lieta, kam mēs pievērsām uzmanību, ir nepieciešamība veikt īpašu apmācību, lai uzturētu augstu prasmju līmeni. Te ir runa par ār, avārijas dienestiem un uh, ātrās palīdzības šoferiem, jo viņi nevienmēr ir uh, visaugstākajā līmenī, lai šādās avārijas situācijās efektīvi darbotos. Tātad uh, apmācība ir jāveic uh, uh, mūža izglītības ietvaros. Paldies! Tagad pāriesim pie pārējiem runātājiem un es gribētu jūs lūgt ievērot trīs minūšu limitu. Vispirms Baikungs. Jā, vielen dank, Herr Fuzit. Jā, paldies priekšsādātāja kungs. Es arī gribētu sirsnīgi pateikties uh, Koka kungam par viņu paveikto darbu un par ambicioziem mērķiem, ko viņš šeit ir nospraudis. Un to, jā, tajā visā klausoties, um, uh, politiskās grupas arī to visu atbalsta. Gribu īsi atsaukties uz nākamo uh, dokumentu, kas mums ir jāizskata par uh, pārobežu sodu iekasēšanu, jo es domāju, ka uh, soda pasākumi vienmēr tiks uzlikti, un uh, tas nozīmē, ka arī pārobežu kontekstā tas ir uh, jāīsteno. Par koordinātoru. Uh, galvenais atbildīgais, viņš varētu būt par ceļu satiksmes drošību. Es to varētu pieņemt, kaut gan personīgi es uz, uzskatu, ka te ir ļoti daudz noteikumu, kas būtu jāievēro. Uh, jāuzraug to ievērošana un tās lietas, kas tik pieminēta, piemēram, automašīnas stāvvietas. E, tādējādi mēs jau esam izgājuši no ceļu satiksmes drošības e, jomas, tur ir vairāk runa par šoferu drošību un par sociālo jomu, un tas pats attiecas uz soda pasākumiem, kur mēs jau e, atrodamies dalībvalstu kompetencē, tieslietu kompetencē, Un līdz ar to te ir daudz kas vairāk jākoordinē nekā tikai ceļu satiksmes drošība. Es šeit eh, tomēr būtu vēlējies nedaudz ambiciozāku mērķi, bet es saprotu, ka tas ir kompromiss un to arī atbalstīšu. Par šīm drošības vestēm es domāju, ka mēs esam atraduši labu kompromisu. Arī riteņbraucēju organizācijas to var pieņemt. Un vēl personīgi man šī te piemiņas diena 35. grozījumā, kas ir minēta. Es domāju, tā ir uh, laba ideja, jo arī apvienotās nācijas šādu ideju pauda 11. un 12. gadā, lai um, veicinātu apziņu sabiedrībā par um, bojā gājušajiem satiksmes negadījumos, lai arī šos upurus pieminētu. Un es uh, Arī sveicu uh, ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo uh, asociācijas priekšsādātāju, un es ceru, ka pārējie arī atbalstīs šo grozījumu. Paldies! Ayala, minutes, Ajala kundze, lūdzu, trīs minūtes. Sorry. Sí. <laughs> sí, gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī Vēlos pateikties mūsu referentam, Koha kungam. Paldies, protams, arī par izturību. Viņš tik veiksmīgi ir darbojies šajā jomā. Mērķis, protams, ir, lai uh, ceļu satiksme kļūtu daudz drošāka. Tāpēc arī ļoti labi, ka viņš šeit ir iekļāvis arī jaunus izaicinājumus, jaunus aspektus. Un, protams, mērķis paliek nemainīgs, ir ļoti svarīgi, lai nāves gadījumu skaits uh, samazinātos uz pusi. Bet te pašā laikā runājot par miesas bojājumu, arī šo personu skaits, kas ir guvuši miesas bojājumu, arī šeit ir jāsamazina skaitlis, protams. Runājot par alkohola līmeni asinīs, jā, šī zero vīzija, protams, tas ir mūsu mērķis. Ir ļoti cerīgi, lai autovadītāji pēc iespējas mazāk lieto alkoholu, Mēs runājam arī par profesionālo auto vadīšanu, bet ir jāatcerās arī, ka ir tādi satiksmes dalībnieki kā auto vadītāji, kas tikai nesen nolika tiesībās, un viņi ir īpaša grupa, manuprāt. Man jāatcerās, ka ir arī tāda autovadītāja grupa, kas lieto narkotikas vai arī lieto medikamentus, kas samazina koncentrēšanas iespējas. Un varu teikt, ka arī šajā gadījumā mūsu kontrolas iespējas ir diezgan ierobežotas. Varu piekrist, protams, vispārīgajam mērķim, ka ir ļoti svarīgi ierobežot uh, ierobežot avāriju skaitu, uzlabot ceļu satiksmes drošību un runājot konkrēti, pieminēšu, ka ieviešanas pasākumi ir ļoti svarīgi. Un šeit, protams, ir jākonsultējas arī ar policijas pārstāvjiem, protams, arī ar um, upuriem, ar tiem, kas ir cietuši avārijās, Jo mērķis, protams, ir panākt to, lai var ikdienā palīdzēt autovadītājiem samazināt avāriju skaitu. Referenta kungs uzsver vispārīgo mērķi vairāk kārt. Un es mēlos teikt, ka arī padzīvojušie satiksmes dalībnieki var radīt papildu risku. Ir arī tādas satiksmes grupas, kas šobrīd nav iekļautas darbības jomā, bet būtu jāiekļau. Mēlos pateikties arī par gatavību panākt kompromisu, un, protams, paldies arī, ka jauni izaicinājumi ir iekļaut un jauni aspekti. Lielas paldies! Tagad lūdzu nākamais runātais trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Mēlos pateikties Koha kungam, manuprāt, viņš ļoti viedi šeit rīkojas attiecībā uz kompromisiem, jo daudzos gadījumos kompromisi ir diezgan vispārīgi formulēti. Šeit mēs runājam par pašiniciatīvas ziņojumu un līdz ar to, atgriežoties pie Bredbārta kunga teikto, va, kas šeit mums būtu jāiekļauj, jo mēs šeit nerunājam par likumdošanas priekšlikumu, runājam par pašiniciatīvas ziņojumu. Protams, mērķis ir uzlabot ceļa satiksmes drošību un daudzos punktos. Uh, E, tiešām viss ir saskaņā ar mērķi. Runāšu konkrēti par vairākiem aspektam, nu kā jau teica, teica kompromiss ir e, lielākoties ļoti viedi, e-kompromiss, piemēram, kā Bilbao kundze jau teica, šobrīd vārds obligāts ir iekļauts kā atsevišķi bais, balsojums. Es zinu, kā manā politiskajā grupā ne visi piekrīt Krisbekas kundzes teiktē, teiktajam, un tāpēc arī būtu labi, ja pastāv iespēja balsot atsevišķi par vārdu obligāti, un tad mēs varēs, varētu atbalstīt šo kompromisu. Tāpēc arī uzskatu, ka šī doma ir ļoti gudra. Protams, ir vairāki aspekti, kur varētu teikt, vai ir nepieciešams iekļaut tik plaša satiksmes dalībnieka grupas, piemēram, par velobraucējiem runājot. Es zinu, protams, ka riteņbraucēji ir īpaši apdraudētā uh, satiksmes uh, dalībnieku grupa, bet, nu, neobligāti viņiem ir jāliek, jāliek braukt uh, atstarojušās vestēs, pat nestoties uz to, ka dažas vestes ir ārkārtīgi skaistas un uh, franču dizaineru izstrādātas smukas, bet, nu, varbūt neobligāti lieksim viņiem lietot. Daži mani kolēģi ir teikuši, kā, daži kolēģi ir teikuši, ka uh, um, braukšana ar mašīnu nav cilvēktiesības, tā ir privilēģija, bet, nu, apzināmies, ka dažiem šī privilēģija ir darbs, tāpēc arī jānodrošina, protams, pienācīgi apstākļi. Runāšu par trīs svarīgiem aspektiem. Pirmkārt, un šeit, manuprāt, mēs varam vienoties par ja kompromisu runājot. Jo šeit ir runāts par pasīvu drošību, ko var uzlabot, par N kompromisu, arī šeit tiek runāts par pētīšanu, tur pastāv iespēja uzlabot situāciju attiecībā uz viegliem automobīļiem. Pēdējais aspekts ir saistīts ar uh, uh kondicionieri mašīnās. Es varu teikt, ka daudzajās jaunajās kravas mašīnās um, kondicionieris jau ir labs un iekļauts, bet varbūt uh, pastāv iespēja uzlabot situāciju arī tiem braucējiem, kas brauc ar vecajām mašīnām. Nu, piemēram, cilvēks būs labāk atpūties un jutīsies labāk, ja viņiem ir labs kondicionieris. Šis vairāk nekā skaidrs. Paldies! Van Dālēna kungs, trīs minūtes ir jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies par jūsu komentāriem. Es varu teikt, ka ceļu satiksmu drošība ir mums visiem ārkārtīgi svarīga. Te pašā laikā ir jāsaprot, uh, ko mēs reāli varam panākt. Paldies Kohkongam, viņš iekļāva ļoti labas elementus, ļoti labas idejas savā ziņojumā. Viņš runāja par sociālo noteikumu harmonizāciju, piemēram, par braukšanas un atpūtas periodiem, un skaidrs, ka ja šeit nenotiktu harmonizācija, tad būtu ļoti nopietnas problēmas. Tika pieminēts arī ceļu satiksmes drošības uzlabošanas projekts, un to arī varam atbalstīt. Un šeit mēs runājam par situāciju uzlabošanu vairākos aspektos, tādos jautājumos kā nolietotas riepas vai arī transporta koordinators, kas ir īpaši pasākumi, vai arī tādi īpaši pasākumi, kas ir saistīti ar uh, veloceliņu vai, vai riteņbraucējiem domātu joslu. Tīpaši manā valstī tas ir ārkārtīgi aktuāli šobrīd. Un varu teikt, ka dokumentē ir daudz labu priekšlikumu. Un, protams, ir daudzas lietas, kas ir jāregulē tieši Eiropas Savienības līmenī. Piemēram, tādi jautājumi kā atstarojušās vestes. Piemēram, Briselē atsevišķos gadījumos ir uh, riteņbraucējiem domātas joslas. Un ne visos gadījumos tā tas ir, citās pilsētās varbūt nē. Un mēs, protams, nevaram teikt, ka vienīgais veids, kā uzlabot riteņbraucēju drošību, ir likt vis, viņiem visiem valkāt jostas, uh, vestas, tā lai viņi būtu labāk redzami. Nākamais aspekts, par ko es gribu runāt, ir uh, alkohola netolerance. Uh, ka, lai būtu nulles līmenis, jā, jūs, protams, varat runāt par to, ka nulle ir mūsu mērķis, varat runāt ļoti smuki preses priekšā, redzēt, kādi man ir labi nodomi, bet, nu, es nezinu, vai mēs to panāksim. Manuprāt, ir jābūt reāliem mūsu mērķos un nodomos, tāpēc, kā jau teicu, jā, ziņojums ir neslikts, bet brīžos man ir dalītas jūtas. Manuprāt, dažreiz ir diezgan, nu, nereāli priekšnakumi. Un tāpēc es plānoju vai nu nebalsot, atturēties vai arī balsot pret. Um, manuprāt, ar kompromisiem ziņojums ir kļuvis labāks, bet par P kompromisu šobrīd runāšu, par vestēm tieši runājot. Jūs teicāt, ka drošība ir visprioritārākā lieta un ka tas ir zinātniski pamatots. Nu, es varu teikt, ka netik ļoti simtprocentīgi tā tas ir. Runājot par vestēm, Runājot par vestēm, kas ir vajadzīgas auto, braucējiem, ja ir notikusi, noticis negadījums, tad ir ļoti labi, jo tad tas ir brīdinājums. Savukārt, ja uh, riteņbraucēji visu laiku valkās astarojušās vestas, nu, var gadīties, ka te būs pārpratumi. Vēl viens aspekts ir teikts, ka tas ir zinātniski pamatots. Nu, es varu teikt, ka, jā, notikusi sadursme starp riteni un mašīnu, 90% tas ir autovadītājs, kas ir vainīgs. Un daudzos gadījumos tieši, uh, uh, uh, tieši ātruma limita pārkāpums ir šeit visbiežākais iemesls tam, kas notika avārijiem. Par to šeit netiek runāts. Kāpēc tas ir ļoti nopietni? Mums ir statistiski dati. Tur, kur cilvēki brauc ar riteņiem, tur ir vismazāk uh, arī vismazāk arī avāriju. Uh, Nīderlandē un Dānija ir vismazāk uh, satiksmes negadījumi, kur ir iekļauta riteņbraucēji, bet ka visi ir pieraduši. Anglijā savukārt nē, un tur ir ļoti daudz, statistiski daudz šādu uh, avāriju. Tāpēc es varu teikt, ka, ka pastāv uh, veidi, protams, kā uzlabot uh, riteņbraucēju satiksmes drošību, bet uh, ne jau tas pamatojums, kas šeit ir uh, iekļauts ir loģisks. Šobrīd sanāk tā, ka uh, mēs, mēs it kā sakām, ka riteņbraucējs ir tas ļaunais, jo viņš izraisa satiksmes negadījumus, bet tā tas nav. Tie ir autobraucēji lielākoties. Uh, Lielbritānijā tika Lielbritānijā tika veikts pētījums, jā, tika lietotas ķiveres. Ja riteņbraucējs brauc ar ķiveri, tad uh, autobraucēji, kas brauc garām, bieži vien brauc ar pātrinātu autumu, ātrumu, jo viņiem šķita, nu jau riteņbrauciens jau ir labi pasargāts, jau viņiem ir ķivere, un tad jau ar viņu viss ir kārtībā. Savukārt, ja, ja riteņbraucējs brauc bez ķiveres, tad tika samazināts ātrums, jo situācija tika uzskatīta kā panedrošu. Uh, Nu, iedomājamies, ja katram būtu šāda atstarojošā vesta, pilnīgi viss staigā apkārt šitādās vestēs. Padomājam par ļoti, nu, par tādu situāciju, piemēram, ja mēs brauktu ar kabrioletu, varbūt arī man vajag ķiveri. Nu, skaidrs, ka, protams, ir, zinām, papildu apdraudējumi, bet ir ļoti svarīgi nekādā gadījumā neteikt, ka tieši riteņbrauciens ir ļaunuma sakne. Skaidrs, ka ne jau tikai riteņbraucēji nav redzami tumsā, arī gājēji nav redzami tumsā. Varbūt tad visiem liksim vestes vilkt. Par balsojumu, manuprāt, tiešām ir jābūt uh, balsojumam uh, atsevišķi. Ja mēs runājam par situāciju, kad ir noticis negadījums uz. Uh, uz šosejas, un ka tajā brīdī ir nepieciešams, lai būtu paaugstināta redzamība, tā ir viena lieta, bet tas nav tas pats, kas riteņbraucējiem ikdiena. Tā ir visam savādāka situācija. Paldies, Maikl! Nu, es nezinu. Ķīnieši laikam būtu ļoti apmierināti, ja mēs piedāvātu tādu domu, ja viņi laikam būs tie, kas ražos mums šīs vestes. Lūdzu, Higgins kungs. Thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Tāpat kā iepriekšējā runātāja. Es gribētu pateikties visiem koordinatoriem. Šķiet, ka ziņojums ir ļoti līdzsvarots. Bet pats galvenais ir um, tas, ka mēs šeit runājam par nelaimes gadījumu samazināšanu, par um, miršo skaita uh, samazināšanu. Un tāpēc man nav nekāda problēma pieņemt arī obligāts nosacījums. Galu galā viss uh, reducēsies uz īstenošanu. Mums vajadzēs izstrādāt noteikums uz standartus, pēc tam tos īstenot praktiski. Pretējā gadījumā nav nekāda jēga virzīt tālāk šo projektu kas šeit mums ir. Mēs ņemam kopīgo kopsaucēju standarta formā, mēs attiecinām uz visām dalībvalstīm, un ciņotājs ir uzlabojis jau esošo. Šeit bija arguments par subsidiaritāti. Es gan teikšu, ka mēs tagad dzīvojam Eiropā ar atvērtām robežām, šeit ir milzīga transporta līdzekļu kustība, pārvietošanās no vienas valsts uz otru valsti, un nevajadzētu būt nekādai variācijai, jābūt kopīgiem noteikumiem, kopīgām regulējumam tāpēc es to varētu atbalstīt. Runājot par grozījumiem, es um, varētu atbalstīt uh, gan savējos, gan arī tos, ko iesnieguši kolēģi. Manā valstī ir tā, ka mēs ieguvām ļoti lielu atbalstu, tad, kad mēs bijām struktūra fondos pirmā um, mērķa grupā. Mēs uzlabojām mūsu šausejas, bet, eh, diemžēl, um, lielākā daļa nelēmas gadījumu pie mums notiek uz mazāk nozīmīgiem ceļiem, nevis uz lielajām šausejām, un tāpēc es atbalstu uh, Uh, šo pieju, lai būtu labākas inspekcijas uz mazajiem ceļiem, jo tieši tur manā valstī notiek lielākā daļa nelaimes gadījumu. Otkārt, es atbalstu arī to, ka um, ir atbalstīts mans grozījums par, par SMS uh, rakstīšanu. Ir ir pierādīts SMS eh, vēstījumu kaitīgā ietekme. Tālāk arī par zīmēm. Es esmu konsultējies ar trijām ģimenēm no īrijas, un viņi ir norādījuši, ka tiešām zīmju dēļ nav skaidrs, saprotams, zīmes, eh, ka tas arī ietekmē. Tālāk redzes pārbaude šoferiem. Ja jums ir Somijā labās prakses kodeks, un arī citās valstīs tāds ir, uh, Uh, un ja tur ir šī labā prakse, kāpēc nevarētu izmantot šo labo praksi arī citās valstīs? Mums ir milzīga variācija. Beļģijā vispār nepārbauda redzi. Francijā, ja jūs varat saskatīt numurzīmi, ar to jau pietiek. Un vēl es atbalstu jūsu grozījumu attiecībā uz riteņbraucējiem. Es uzskatu, ka jūsu piedāvātais attiecībā uz riteņbraucējiem ir ļoti labs projekts, un es gaidu, kā tas viss tiks īstenots. Rīkai kungs, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties referentu kungam par šo ziņojumu. Man ir trīs komentārs, negribu atkārtot to, ko teicu iepriekšējā. Pirmais komentārs attiecās uz subsidiaritāti Protams, mums visiem ir savs viedoklis, bet Eh, jo vairāk eh, mums būs šāda subsidēta, jo vairāk mēs domāsim par to, kā mēs to realizēsim nacionālā līmenī. Un, ja mēs realizēsim precīzi visu nacionāli, tad mums nebūs vairs tik milzīgs viedokļa atšķirības, vai no 30 km stundā likt dzīvojamās zonās, vai kā savādāk. Protams, mēs netaisamies būt pretrunā ar nacionālās subsidētas normām. Principā mēs to varam ņemt vērā, kad, tad, kad definēsim dažādas normas. Otrais komentārs attiecās uz redzes pārbaudi. Šeit es eh, gribētu medicīnisku piezīmi izteikt. Šeit redze pārbaudīt ir, ne, ir nepieciešams. Ir cilvēki ar dažādiem redzes līmeņiem un pie, pie dažādām grupām, kaut vai vecākas grupas eh, ja jūs gribat pakļaut tos fizioloģiskiem tekst, testiem, teiksim, redzes pārbaudē, bet kāpēc tikai redzi? Varētu vispār pārbaudīt uztveres traucējumus, e, piemēram, ir kaut kāda e, cits trūkums saistībā ar braukšanu. Varbūt jūs esat invalīds, jums ir nepieciešama īpaši adaptēta mašīna, tas arī jāņem vērā šeit vajadzētu dot zaļo gaismu kopīgai tātad medicīniskai pārbaudē, ja mēs tā runājam. Un ja jums e, ir šāda pārbauda, kur tad mēs liksim šo barjeru, e, kur mēs liksim šo robežu šķirtni, kur mēs noteiksim, ka cilvēks vairs nevar vadīt transporta līdzekli. E, lūk, šis temats būtu rūpīgi jāizvērtē. Vai mēs izanalizēsim pilnīgi visas spējas vadīt transporta līdzekli, kur tad mēs liksim šo tolerances līmeni, kādām problēmām, kādā līmenī. Lūk, šāda ir problēma, ko es gribētu paust sakarā šo ziņojumu. Un es zinu, ja mēs iesim tik tālu, tad to varētu nobrenzēt atkal padoms līmenī vai. Un trešais komentārs no manas puses. Es nožēloju, ka, ka 88. grozījums nav saglabāts, jo tur ir runa par šo obligāto jostas piesprādzēšanu, bet varbūt šeit ražotājiem nav grūtības izveidot tādu bloķēšanas sistēmu, jo šobrīd jau tagad ir šī eh, skaņu sistēma, kas signalizēja, josta nav cieta. Un atkal par šo dzinēju bloķēšanas sistēmu dēļ alkohola, to es gribētu atbalstīt. Ja ir iespējams signalizēt par to, ka nav aiztaisīts ciet, tad jau tikpat labi var arī izmantot šo dzinēju bloķēšanas sistēmu ar signalizāciju, un tas varētu būt liederīgi tik alkundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms es gribētu izcelt kopīgo tādu komentāru par to, kā uzlabot eh, drošību uz ceļiem. Šeit ir kopīga atbildības joma, te darbojas gan valstis, gan vietējās pašvaldības, gan arī Eiropas institūcijas. Katrs darbojas savas kompetences ietveros virzībā uz šo mērķi. Un es uzskatu, ka, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, ir jādomā arī par infrastruktūras uzlabošanu, ir tīpaši jāuzlabo ceļu infrastruktūra. Un ir nepieciešams arī kārtīgi atzīmēt ar zīmēm tās vietas, kur tiek veikti ceļa darbi. Ir jāīsteno arī viedās transporta sistēmas, jo tādā veidā mēs varēsim tik galā šauriem vietām un reālā laikā ziņot par kādiem negadījumiem, un būtu labi, ja mēs varētu padomāt par GSP globālā satelīta sistēma izmantošanu. Un vēl mēs šeit daudz runājam par divriteņiem, par kājām gājējiem, par bērniem. Es atbalstītu obligāto ķiveru valkāšanas prasību ceļu kustības dalībniekiem. Uh, kas piedara pie pēdējās kategorijas, es atbalstītu arī vesti, bet ļoti daudz cilvēki ir zaudējuši savu dzīvi tieši dēļ tā, ka nav bijis nekāda ķīveri, kas aizsargātu galvu. Un vēl beigās daži vārdi par maksimālo alkohola limitu. Mums vajadzētu censties tomēr nulles limitu atbalstīt. Nesen Francijā kādā stāvvietā es redzēju, uh, ka cilvēki var nopirkt šādu alkohola testu. Bet, ja cilvēks pērk šādu testu, tad laikam šim cilvēkam pašam ir atšķirās šaubas par to, vai ir vai nav šis alkohols. Būtu daudz labāk, ja mums būtu šis e, nulles tolerants līmenis. Nedrīkstētu braukt vispār alkoholu. Uh, kad alkohols ir asinīs. Citādi gribētu pateikties referentu kungam un ļoti ceru, ka visu rekomendācijas būs arī iesten, īstenotas. Ģekuiz. Sanalovs kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Gribētu pateikties mūsu referentam par paveikto darbu. Un es domāju, ka viņš eh, tiešām veiksmīgi ir pārvaldījis daudzos grozījumus, un ļaujiet man pieminēt G kompromisu par alkoholu. Es domāju, ka mums vajadzētu atzinīgi vērtēt uh, uh situāciju sešās dalībvalstīs, kur jau pastāv šis nulles līmenis, kas attiecas uz visiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Uh, 141. grozījums par mazākiem ceļiem. Es uh, gribēju atbalstīt drošas infrastruktūras uh, izveidi arī uz zemāku klases ceļiem. Paldies! Paldies! Un uh, noslēgumā es arī varētu pats izteikt pāris vārdus. Pirmkārt, uh, apsveicu referentu par ļoti labu ziņojumu Un paldies arī ēnu referentiem par šo sadarbību, lai kopīgi panāktu tādu saskaņot ziņojumu. Un, eh, protams, ka bija dažādi kompromisi. Vieni domā, ka mēs ejam par tālu, citi domā, ka nepietiekam tālu, un tāpēc ir svarīgi, lai parlamentam būtu kaut kāda vienota pozīcija par ceļu satiksmes drošību. Un šī būs pirmā reize, eh, un Dieters to pats zina Un tomēr mēs piedzīvojam tiešām augstu uh, šo bojāgojušo skaitu. Jo dažkārt man, un dažkārt man šķiet, ka mēs šeit pieņemam likumdošanu pret muļķiem, jo mēs paraugāmies uz ceļiem, tad mēs taču saprotam, ka visiem vajadzētu tā un tā rīkoties. Un uh, es arī savā valstī redzu, ka pat ja ir likumdošana, tad es daudzus redzu, kas runā pa mobilo telefonu pie stūres, es redzu uh, ka mazus bērniņus liek pirmajā uh, sēdeklī, tad blakus sēdētāja vietā, un bieži um, uh, man ir bijusi saskarsme arī ar uh, Britu satiksmes pārstāvjiem, un um, mēs redzam tiešām muļķus cilvēkus, kas uh, grib šķērsot uh, dzelzceļu, kad nāk vilciens un tā tālāk. Uh, Uh, tātad tiešām ir rodas iespējas, ka mūsu likumdošana ir domāta tikai muļķiem. Es saprotu Bredburnu kunga teikto, jūs runājat par to, ka to varētu darīt ar uh, apdrošināšanas starpniecību un tā, un tie cilvēki, kas brauc dzērumā, varētu maksāt vairāk. Es redzu šo principu, es to saprotu, bet uh, princips ir uh, uh tāds, ka. Uh, Eh, apdrošināšana ir kļuvusi tik dārga, ka cilvēki brauc bez apdrošināšanas. Un uh, viņus ir grūti noķert, ja nu vienīgi viņi iesaistās eh, negadījumā. Jo vēl tikko redzējām, ka sešu gadu vecs bērns nogalnāts uh, un šofērs ir aizbēdzis. Uh, iespējams tāpēc, ka viņš bija dzēris vai arī viņam nebija apdrošināšana. Tātad tas uh, noved pie situācijas, kad, uh, tā kā Džims Higgins teica, uh, Eh, ka šī ieviešana ir ļoti svarīga. Varbūt vislabākie noteikumi pasaulē, dāmas un kungi, bet ja jūsu policija neievieš, ne, nepanāk, ka šie noteikumi tiek ievērot, tad tas neko nedod. Tātad es eh, kritiku izsakot par drošību Eiropas Savienībā gribu teikt, ka mums ir nevis pārāk daudz noteikumu, bet tas netiek eh, pietiekami ieviests vismaz dažās valstīs, un vienalga, par ko mēs lemjam, mums ir jānodrošina, lai šie noteikumi tiktu ieviesti. Līdz ar to mums ir jāsadarbojas ar attiecīgajām aģentūrām un ar policiju, lai nodrošinātu, ka tas notiek. Un tad, kad eh, šīs lietas nonāk tiesā, tad uh, nav nekādas jēgas uzlikt uh, cilvēkam 10 eiro sodu, ja viņš ir uh, tiešām paveicis nopietnu pārkāpumu. Tātad ne tikai ieviešana, bet arī šis uh, juridiskais pamatojums par sodiem un soda apmērs ir ļoti svarīgs, un tāpēc uh, Ajāls Sanders uh, kundz ziņojums ir izšķirīgi svarīgs šajā kontekstā. Uh, lai mums būtu pārliecība, ka mēs pāri robežām starptautiskā līmenī varam ieviest šo likumdošanu. Bet vēlreiz tiešām augstu novērtēju paveikto darbu un redzēsim, kāda būs balsošana rīt. Tagad Paskarelī, kungs no komisijas, lūdzu. Time, vai tā būs pēdējā reize, Paskarelī, kungs, vai mēs jūs redzēsim atkal? Nē, tā būs pēdējā reize. Šajā gadījumā Es jums došu tikai 10 minūtes. Nē, nē, protams. Priekšsēdētāji, es tikai gribēju pasvītrot to, ko jūs jau teicāt. No komisijas puses mēs varam tikai atbalstīt jautājumu par izglītību, kontrolu un sankcijām, kas ir pats galvenais ceļu satiksmes drošībā. Mums ir pietiekami daudz likumu un tikai tagad ir svarīgi tos visus īstenot un realizēt. Un vēl es gribētu pateikties arī e, visiem referentiem, ēdu referentiem un šajā, šai komitejai, vai arī visiem tiem, kas piedalījās e, šajā debatē, jo jūs arī pasvītrojat to, ko ir rakstījis komisija ceļkartē par ceļu drošību, kas tika apstiprināta iepriekšējā gadā. Uh, Un piekrītu arī runātājiem, kas teica, ka satiksmes drošība ir ļoti dažāda. Mēs nevaram, piemēram, piemērot vienādus noteikumus visiem, gan no dienvidiem uz ziemeļiem. Mums ir milzīga iespēja subsidaritātei, arī izglītība, kontrole. Uh, noteikumu ievērošana. Tiešām šīs ir tās lietas, kas ir nacionālā un lokālā līmenī risināms. Tā ir to atbildība. Bet arī Eiropai ir sava loma. Mēs varam fiksēt kopīgus noteikumus, teiksim, par tehniskām normām, par vadīšanas apliecībām, noteikumiem, kā jāsaņem tās. Es tikai gribēju īsumā pateikt kaut ko par grozījumiem, par kompromisiem. Es gribēju runāt par šo koordinātoru, ceļu satiksmes drošības ko koordinātoru, kas ir B kompromisa tieša komisija arī uzskata, ka mums ir nepieciešams ciešāk koordinēt e, visu iesaistīto darbu, kas tu darbojas ar ceļu satiksmes drošību. Un tāpēc e, komisija lūdz e, visiem, lai jūs arī palīdzat mums organizēt šo darbu labāk ja mums būtu tāda ārējā figūra, redzama figūra, eh, kas darbotos pie komisijas vai arī pie parlamenta, eh, caur šo koordinātoru varētu savākt visu informāciju par ceļu drošību, un kāpēc gan tādu figūru neatbalstīt, tas būtu tā kā labās gribas vēstnieks, uh, Eh, mēs zinām, ka arī citās organizācijās šādi vēstnieki ir, un kāpēc ceļu satiksmes drošības jomā arī nevarētu tāds būt, kas paustu tādu drošu ziņu no Eiropas. Vēl par ceļu satiksmes drošības pamatiem C kompromisa. Par to ir rakstīts. Un N grozījums, eh, N apsvērums, kur ir par projektu Veronika. Mums jau ir tāda tā kā observatorija ceļu satiksmes drošībai. Mums ir interneta vieta, eh, kur ir milzīgi daudz informācijas. Es nezinu, vai būtu nepieciešams vēl kāds cits centrs, bet, ja parlaments nākamajā budžeta lēmumā atbalstīs naudas līdzekļu piešķiršanu šai funkcijai, tad eh, to arī varētu atbalstīt. Un par projektu Veronika, tas ir ļoti interesants projekts, mēs šobrīd arī vērtējam rezultātus, tāpēc esam diezgan piesardzīgi šobrīd eh, teikt kādus secinājumus, kā uzreiz vai varētu to atbalstīt, mums vajag nedaudz padomāt. D grozīmā par izglītību, par informāciju, šeit jau es teicu, ka atbalstu. E grozījums. Eh, tā konteksts ir sašaurināts, to teica daudzi runātāji. Šeit ir tas konteksts, kā vajadzētu pārbaudīt rēdzi. Tas ir diezgan plašs grozījums. Te ir eh, ielikti dažādi medicīniskās apskates aspekti, ko varētu iziet regulārs autovadītājs vai arī vecāka gadagājuma Es gribētu gribētu šeit atsaukties uz Rikē kunga teikto. Komisija arī domā, ka nevajadzētu pārāk pārspīlēt to visu. Nevajadzētu sarežģīt lietas, kas uh, varētu izskatīties varbūt vajadzīgs no vienas puses, bet no otras puses nav saprātīgi vajadzīgas. Uh, jo nav jau tādas tiešas kopsakarības starp uh, lielāku gadu skaitu un varbūt uh, sliktāku mm, autovadīšanas prasmi vai kaut kā tā. Par kontroli, par sankcijām es jau teicu. Es uzskatu, ka mēs uh, virzamies tādā virzienā, ka mēs arī runāsim par nākamo jautājumu, par pārobežu pasākumiem, un arī komisija ja ir noraizējusies gan par alkoholu, gan zālēm, gan visu to pārējo, par ko mēs runājam, F, bis un J punktā par to ir. E, tur ir ļoti daudz dažādu aktivitāšu plāni, ko komisija gatavojas īstenot e, tieši runājot par praktisko ies, ieviešanu un īstenošanu, kas izrietēs arī no direktīvas, kas cerams tiks arī pieņemta. Uh, un par šiem dzinēju bloķēšanas e, sistēmām. Šo jautājumu mēs studējam. Es domāju, ka mums e, vajadzētu varbūt tomēr noteikt kādu Eiropas likumu kaut vai tāpēc, lai būtu savstarpējā savietojamība šāda veida bloķēšanas sistēmām, lai to varētu pieņemt attiecīgās dalībvalsts, lai savukārt mēs neradītu kaut kādus apstākļus brīvai transporta līdzekļu kustībai. Tāpēc šeit vajadzētu šajā tipa apstiprinājumā varbūt ietvert šo jautājumu. Tālāk jautājums par to, kāda Par kādiem transporta līdzekļu vadītāju tipiem mēs šeit runāsim? Esmu diezgan piesardzīgs par F grozīm arī kompromisu grozījumu, kur ir atsauc uz eh, zālēm un alkoholu. Ne jau tāpēc, ka es atbalstu šāda veida braukšanu, bet eh, šeit nevajadzētu diktēt tādu globālu aizliegumu, nevajadzētu ieviest eh, tādu vispārīgu mēru, ir nepieciešams e, izpētīt e, šo jautājumu tieši tā, kā mēs darījām ar iepriekš minēto projektu. H grozījumā. Šeit ir lūgums, ko, aicinājums komisijai padomāt e, par profesionāliem šoferiem, attiecīgi par drošām atpūtas vietām. Pie šī jautājuma mēs strādājam kopā ar Transeiropas tīklu direktīvu. Mēs atbalstam šo grozījumu, atbalstam arī H grozījumu par infrastruktūru, arī nākamos līdz M mēs atbalstam. Tur ir runa par inteliģento transportu, par transporta līdzekļu drošību. Tas viss ir kaut kas tāds, ko komisija vienmēr pēta. Uh, Mēs arī ceram, ka šie pētījumi kādreiz nu, nu nonāks pie kāda rezultāta un materializēsies kaut kādos likumdošanas aktos vai arī komisijas paziņojumā. Tālāk par neaizsargātajiem satismas dalībniekiem. Jā, tā ir prioritāte nākamajā rīcības programmā, un mēs arī gatavojamies paust Eh, savu viedokli attiecībā uz spoguļiem un citām tehniskām lietām, bet tas ir paredzēts likumdošanā. Paldies priekšstādātāji, es esmu ļoti priecīgs un gaidīšu arī rīt no rīta balsojumu par šo rezolūcijas priekšlikumu. Paldies, vai jūs gribētu apkopot saņemto informāciju? Nu jā, protams, nav jau viegli apkopot visu dzirdēto, bet pirmam kārtam vēlos teikt, ka uh, man ir jāpasaka liels paldies gan par jūsu komentāriem, gan arī, protams, par kritiku. Es varu teikt, ka man ziņojums vēl nav likumdošanas uh, priekšlikums. Pagaidām mēs vēl neesam likumdošanas procesā. Varu teikt, ka tas, kas, ko šobrīd dara Eiropas komisija, dalība valsts un arī reģionālās iestādes, uh, um, ja tas viss tika apkopots, un es varu teikt, ka daudzos gadījumos nav pietiekami detalizēti. Atsevišķos gadījumos esam teikuši, ka tas ir dalībvalsts uzdevums, un savukārt te saņemam arī kritiku par to, ka varbūt Eiropas Savienības mēroga nevarēsim te neko darīt. Kurā gadījumā rīt ir paredzēta balsošana, tika runāts un pausta kritika vairāk kārt par redzes testu, Daži uzskata, ka vispār nav nepieciešams paredzēt šādu testu, vai arī citi uzskata vajag ļoti striktu, bet ir ļoti svarīgi tiešām runāt par to, ka redze ir ārkārtīgi svarīga. Un saprotiet, ka redzes tests nav tas pats, kas, piemēram, kustību traucējumu uh, ierobežošanai. Ja? Tas ir ļoti uh, svarīgi to pateikt. Tāpēc arī Nu, Redzes tests ir ārkārtīgi svarīgs un jāskata atsevišķi. Protams, nekāda invalīda diskriminācija nekadā gadījumā nav pieļauta. Vēl viena lieta, ko es vēlos teikt, ka Eiropas Savienībā, protams, mērķis ir samazināt uh, upuru skaitu avārijās, un katra dalība valsts ir ieinteresēta, un šeit katrā valstī, protams, ir savas tradīcijas, sava situācija, un tāpēc arī atsevišķi dalību valstu konkrēts aktivitātes. Nevaram mēs gaidīt, ka dalību valstis būs tās, kas uzņemsies pilnīgu iniciatīvu. Um, Vāru teikt, ka mēs varam nodrošināt koordināciju arī starp Eiropas Savienības līmenī. Atceramies arī, ka mums ir iekšējais tirgus, vienotais tirgus, līdz ar to mēs varam koordinēt Eiropas līmenī to, ko dara dalību valstis. Es dzirdēju par to, ka it kā es gribētu, lai būtu kāds koordinators, kas nebūtu Eiropas komisijas da darbinieks. Tā tas nav. Es vēlos teikt, ka šī būs persona, kas strādās Eiropas komisijā. Par alkoholu, manuprāt, um, te nav daudz jādiskutē. Ja kāds grib braukt, tad viņam nav jādzer. Un šeit par testēšanu, par tolerances līmeni, nu par to visu var runāt. Nu, skaidrs, ja cilvēks ir iedzēris uh, uh, kādu mikstūru pret klepu, nu nedrīkst viņam liek braukt. Tas ir, tas tev ir savādāk situācija nekā alkohola lietošana. Tie būtu šobrīd um, tād, tāds pārskats par uh, jūsu komentāriem un gaidīsim rītdienas balsošanu. Lielas paldies! Tieši tā kā Kohte, kungs tikko teica, rīt ir paredzēta balsošana un septembrī plenārsēdē iesanāks. Un tagad ir pārrobežu informācijas apmaiņa par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem, un Aiela Sanders ir mūsu referente. Atceramies arī, ka pavisam nesen notika trialogs. Viņa pastāstīs mums, kā situācija ir virzījusies uz priekšu. Es zinu, ka koordinātors sanāksme ir piecos, līdz ar to mums ir jāpabeidz laicīgi. Lūdzu, Sanders Skundze. Lielas paldies priekšsēdētāji! Vēlos pateikties visiem, kas ir palīdzējuši man strādāt pie šī dokumenta. Varu teikt, ka šobrīd drīkstam būt optimismi. optimisti. Jau labāk situācija virzās uz priekšu, un daudzos gadījumos ir ļoti svarīgi būt piesardzīgiem, varbūt pat piesardzīgākiem nekā parasti. Un es varu teikt, ka, nu, jau varam rēķināties ar zināmu vienošanos, nu, protams, ir no visām pusēm dažādi iebildumi un tādi reservēti viedokļi, bet var teikt, ka pateicoties ēnu referentiem, mēs varam gal galā panākt vienošanos. Vēlos arī pateikties visiem, kas ir piedalījušies, kas ir pauduši savu viedokli, kas ir kritizējuši, kas ir ieguldījuši savu darbu. Vēlos pateikties arī Beļģijas prezidentūrai par drosmi, ko tā ir izrādījusi šajā darbā jo tieši Beļģijas prezidentūra virzīja šo dokumentu uz priekšu. Paldies arī Ungārijas prezidentūrai, jo Ungārijas prezidentūras laikā un Ungārijas prezidentūras uzraudzībā varējām pabeigt šo šī dokumenta virzību. Varu teikt, šobrīd padomē ir mazākums, kas var bloķēt dokumentu pieņemšanu, bet, nu, jebkurā gadījumā progress ir panākts. Mēs uzskatījām, ka ir ļoti svarīgi, lai dalību valstīm būtu pieejami attiecīgi instrumenti, tā lai varētu uzlikt sodu arī tiem pārkāpējiem, kas nav attiecīgas valsts rezidenti. Situācija šobrīd ir tāda, ka iedzīvotāji nav līdz galam pārliecināti par to, kā, e, kā ceļa satiksmes pārkāpumi tiks sodīti. Un, ja viņi, piemēram, kaut ko izdara citā valstī, vai viņi tiks sodīti vai netiks. Un, manuprāt, tas ir ļoti nepareizi. Ir Ļoti neloģiski, ka atbrauc kāds turists un var pārkāpt noteikumus, pat tādā gadījumā viņš tiek pieķerts, ka ne visos gadījumos ir iespējams uzlikt sodu, un tāpēc, ir, tāpēc tas ir ļoti nopietni. Un, kā jau teicu, ir ļoti svarīgi, lai pāri robežām visi noteikumi tiks pilnībā piemēroti, ja kāds ir izdarījis pārkāpumu, sots ir neizbēgams. Tas ir viens no Eiropas Savienības mērķiem, protams, uzlabot, palielināt mobilitāti, bet paralēli arī satiksmes drošību. Un attiecīgā direktīva, protams, būs arī svarīgs solis uz priekšu, tā lai mēs varētu līdzsverot panākt šos abus mērķus. Manuprāt, šobrīd, tad, kad esam mainījuši tiesisko pamatu, pienācis brīdis arī virzīties strauji uz priekšu, un es ceru, ka visas dalībvalsts padomē varēs arī šo sistēmu akceptēt. Šeit es runāju par informācijas apmaiņas sistēmu attiecībā uz ceļu satiksmes drošības pārkāpumiem. Tas, protams, prasīs pastiprināt sadarbību Eiropas Savienībā. Un runājot par šīs direktīvas tiesisko pamatu, e, tika izvēlēta tieši policijas sadarbība. Un tagad mēs varam iekļaut arī četrus jaunus pārkāpumu veidus un varam izmantot policijas uh, informācijas apmaiņas sistēmu. Un mums ir arī pārskatīšanas klauzula, kas šobrīd ir iekļauta. Tas nozīmē, ka piecus gadus pēc ieviešanas ir uh, paredzēts vidusposma izvērtējums, lai varētu pēc pieciem gadiem redzēt, vai direktīva darbojas vai nē. Pēc pieciem gadiem komisija mums sniegs uh, precīzi informāciju, precīzi izvērtējumu, vajadzības gadījumā, protams, piedāvās arī iespēju paplašināt darbības jomu. Par uh, informācijas apmaiņas sistēmu uh, Vēlreiz uzsvēršu, protams, ka dažām dalību valstīm ir ļoti rezervēts viedoklis. Piemēram, tieši šodien Ungārijas prezidentūra mēģināja palīdzēt vairākām dalību valstīm, kas joprojām nevar piekrist vairākuma viedoklim, bet pamatdoma ir tāda, ka ja pārkāpums ir izdarīts un piefiksēts, tad tajā dalību valstī, kur transporta līdzeklis ir reģistrēts, ir jāsaņem visa informācija par pārkāpumu tā, lai pret īpašnieku varētu piemērot attiecīgu sodu. Tas ir tas, kur šobrīd esam panākuši. Par datu apmaiņu. Es un ēnu referenti, mēs bīdam šo lietu uz priekšu, kā jau teicu, uh, par tiesisku pamatu ir izvēlēta tieši policijas sadarbībā, līdz ar to arī um, policijas informācijas apmaiņas sistēma, bet ir ļoti svarīgi, protams, ka šajā sistēmā būtu atsevišķa sadaļa tieši par satiksmes pārkāpumiem. Nākamais aspekts, protams, ir datu aizsardzība. Ja mēs neaizsargāsim pienācīgi privātus datus, tad, protams, var notikt uh, datu noplūdināšanā, un tas bū, tam būs ļoti smagas sekas. Tātad konfidencialitāte pilnībā jāievēro tā, lai transporta līdzekļu īpašniekam un vadītājiem būtu absolūta pārliecība, ka informācija ir konfidenciāla. Tā, lai īpašnieka tā, lai transporta līdzekļu īpašniekam būtu arī absolūti precīza informācija par to, kādi dati tiek sūtīti uz citu valsti. Tātad vēlreiz teikšu, ka datu aizsardzības princips ir pilnībā spēkā, nekas nav mainījies. Un, protams, visi šie principi ir iestrādāti direktīvas tekstā. Par delģietajiem normatīviem aktiem varu teikt, ka no daudzām dalību valstīm dzirdējām ļoti rezervēto attieksmi. Dažas dalībvalstis teica, ka attiecībā uz pirmā pielikuma tehnisko ieviešanu, kur tieši ir aprakstīta informācijas apmaiņas sistēma, un šobrīd tiek runāts par to, ka uh, informācijas apmaiņa notiek automātiski, tur daudzām valstīm bija ļoti rezervēts viedoklis, kā jau teicu. Tika runāts par to, ka šajā policijas informācijas apmaiņas sistēmā uh, ir jāparedz jauni noteikumi, jaunas sadaļas. Tā vajadzības gadījumā varētu uzlabot, protams, arī pirmo pielikumu. Šobrīd tur ir datu aizsardzības aspekti, tur ir iekļauts astoņas pārkāpumu kategorijas. Un pēc pieciem gadiem, kā jau teicu, būs vidusposma pārskats, līdz ar to būs iespēja arī uzlabot situāciju. Nu, bet kā jau teicu, padomē ir daudz valstis, kas ir pret regulējumu, kas tiek piedāvāts, jo daudz valsts uzskata, ka pietiek ar policijas sadarbību, kā ir līdz šim. Bet es varu teikt, ka Ungārijas prezidentūra atbalsta mūsu idejas arī attiecībā uz daudzietiem aktiem. Un varēsim, protams, ņemt vērā arī citus normatīvos aktus, ne tikai tos, kas ir saistīti ar policijas sadarbības aspektiem. Vandālenkungs un pārējie ēnu referenti ar lielu entuziasmu strādāja pie šiem jautājumiem. Viņi gribēja saņemt paskaidrojumus attiecībā uz tiesiskajiem aspektiem. Viņi gribēja, lai būtu politiskā deklarācija un lai tā attiektos uz direktīvas tiesiskajiem aspektiem. Ir lūgums sniegt tiesisku paskaidrojumu. Paskaidrojumu par juridiskiem jautājumiem. Un precīzāk, vai dalībvalsts varēs īstenot paši, pašu savu likumdošanu attiecībā uz noziegumiem, kas ir pastrādāti attiecīgās valsts teritorijā. Uh, Tad abstrahējoties no tās valsts likumdošanas, kur pārkāpuma brīdī ir atradies transporta līdzeklis. Vācija gribēja, lai būtu pievienota tāda deklarācija ar likumdošanas raksturu, lai skaidri paskaidrotu šo aspektu. Komisija ierosināja rīkoties šādi. Viņa uzskatīja, ka mēs varētu atbalstīt šo Vācijas piedāvāto juridisko deklarāciju. Un ģenerāla direktorāta vadītājs ierosināja eh, tiešām atbalstīt šo rakstiskās deklarācijas ceļu. Bet eh, no otras puses nav vēlēšanās kaut kādā veidā mainīt to vienošanos, kas jau panāktu mm, padome. Uh, Un komisijas eh, ģenerāldirektorāta pārstāvs norīja, ka varbūt varētu pārdomāt ļoti rūpīgi attiecīgās deklarācijas tekstu, lai šis teksts būtu ļoti skaidri formulēts, lai būtu skaidri rakstīts, ka dalība valstis izmantos pašas eh, savas likumdošanas normas attiecībā uz noziegumiem, kas ir izdarīti attiecīgās dalība valsts teritorijā. Kur noziegums, tur arī likumdošanas norma. Un Kalas kungs arī atbalstīja šādu pieju. Un viņš arī pat izteicis ir savu ierosinājumu šeit parlamentā, un šis ierosinājums ir pierakstīts arī parlamenta sēdes protokolā. Un varbūt eh, kopā ar komisijas juridisko dienas mēs tiešām varētu atbalstīt šo rakstiskās deklarācijas ceļu. Vēl Cits variants ir varbūt rakstīt šo vai arī lūgt, lai Kalas kungs pasaka vēl precīzāk šo komisijas deklarāciju, un to mēs arī varētu tad ierakstīt attiecīgi parlamenta pro protokolā. Tad jautājums par oficiālu vēstuli. Par to mums ir atsauce apsvērumu daļas punktā kādā. Bet varbūt šis jautājums nav tik ļoti izšķirīgs svarīgs. Tomēr, manuprāt, ja mēs turpināsim pieņemt un piekrist visam tām, ko mēs apspriedām un pieņemām pirmajā lasījumā, tad varētu arī atstāt šo eh, punktu apsvērumos. Te es īpaši gribēju teikt Rikei kungam, gribētu atsaukties uz ēnu referentu teikto attiecībā uz šo apsvērumu. Tieši šajā apsvērumā padome uh, ir paudusi savu viedokli par šo ierakstīto vai oficiālo vēstuli. Šī ierakstītā vēstuli ir adresēta transporta līdzekļu vadītājiem. Protams, vienmēr šīs ierakstītās vēstules saturs ir konfidenciāls, attiecās tikai uz attiecīgo personu, kam vēstule tiek sūtīta. Daudzas dalībvalstis teica, ka varētu atbalstīt šādu ierakstītās vēstules ceļu, bet arī Keikungs lūdza, lai attiecīgi viņa valsts situācija tiktu ņemta vērā, jo tur ir attiecīgā prakse. Un mēs domājam tagad ar jauno tekstu apsvērumu daļā varētu ņemt vērā arī šo atsevišķo interesi priekšsēdētē. Es aicinātu komiteju atbalstīt šo priekšlikumu Arī koordinatoriem lūdzu to darīt. Un, ja mums ir eh, tāda deklarācija kopā padomu parlaments, ko parakstīs, kur mēs rakstam, ka visas 27 dalība valstis ir atbalstījušas šo ceļu, kur mēs sakam, ka šis jautājums netiek vērtēts kā precedents turpmāko horizontālo diskusiju izvēršanai. Un šeit jāsaka atkal par šīm korelācijas eh, tabulām. Tām nevajadzētu kļūt par tādu tā kā klūpšanas akmeni, kas neļaut mums panākt galējo risinājumu. Es uzskatu, ka parlamentam ir jāņem vērā padoms priekšlikums. Tas ir labs risinājums. Baha kungs, lūdzu. Jā, Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu arī pievienoties Ajālas Senders kundzes uh, pozitīviem vārdiem. Es domāju, ka šara, šajā sarežģītajā jautājumā esam atraduši um, labu kompromisu. Paldies arī Ungārijas un Beļģijas prezidentūrai, kas paveic ļoti labus, uh, labu darbu. Mēs zinām, ka šis dosie dažus gadus bija bloķēts, un tikai mainot tiesisko pamatu mēs varējām šeit pavirzīties uz priekšu. Tas, protams, ir novec pie dažām grūtībām, kas jau tika minētas, proti šis te tiesiskā pamata um, grozījums uh, ļāvis, ļāvis mums ir izmantot papildus iespējas, piemēram, krimināla tiesību jomu, bet uh, vienbalsība tagad tiek prasīta padomē, un tas ir jauninājums, un tas radīs uh, grūtības. Arī šī te atšķirīgā likumdošana dalība valstīs, kas aizvien un aizvien tiek uh, apspriesta. Pavisam īsti daži punkti, un es domāju, ka un, tikai nedaudz no mums ir juristi, un tāpēc arī uh, vairāk kārt jau esam lūguši juridiskā dienesta palīdzību, bet no mūsu puses viņiem ir arī jāuzticas, bet kā jau sākumā tika teikts, es domāju, ka mēs esam raduši tādu kompromisu, kurš uh, ir jāatbalsta tik īsi pirms mērķa sasniegšanas. Par šo izvērtējumu ziņojumu es domāju, ka mēs varam pieņemt šo jauno priekšlikumu, arī informācijas pienākums tagad piedāvātajā formā mums ir pieņemams. Punkts, kas attiecas uz uh, atbildību, proti, lai nodrošinātu, ka nacionāla likumdošana tiek piemērot, šeit komisija ir izstrādājis labu priekšlikumu kopā ar prezidentūru, un es domāju, ka to arī mēs varam atbalstīt. Runājot par datu aizsardzību. Tur mēs esam nedaudz vīlušies, ja tā var teikt. Parlamentam šeit bija uh, plašāks vēlms un lielāks ambīcijas, un tomēr šajā te datu paketē, uh, kur ir runa par aizsardzību, uh, šis tas ir sasniegts, un tomēr to vajadzētu atbalstīt. Atsevišķie punkti, kas mums vēl bija svarīgi, līdz ar to ir nosaukt. Paldies! Kas? Yeah, than... Paldies, man ir uh, vēl vairāki runātāji, mums ir atlikušas 15 minūtes, tā skaitā arī komisija, lūdzu, izskaties īsi. Un es gribētu aicināt uh, neatkārtot to, ko citi ir teikuši. Es, uh, protams, uh, augstu novērtēju to, kas tiek teikts, bet nevajag visiem uh, teikt vienu un to pašu un atkārtot, jo mums piecos ir jābeidz. Tagad savisārs kundze aitäh, härra esimees, ma siiski tahan tä-. priekšsēdētāja kungs. Es gribētu pateikties Ājāls Sanders kundzei un uh, pārējiem līdzreferentiem esam ļoti daudz izdarījuši, sarunas nav bijušas vieglas. Man ir prieks, ka esam panākuši vienošanos un ka tā ir apmierinoša arī attiecībā uz datu aizsardzību, vienošanās ar komisiju šeit, es domāju, bet ir uh, vairākas nostājas, kas man neapmierina. Pirmkārt, man neapmierina fakts, ka pārobežu pārkāpumi uh, netiks sodīti, bet ka vienkārši tiks, nu, uh, apmaiņa, notiks informācijas apmaiņa. Un pēc pieciem gadiem tad komisija pārskatīs, kas tad ir noticis. Un uh, vai mēs nevarējām šeit iekļaut iespēju komisijai uzreiz nāk klajā ar tādiem dziļākiem priekšlikumiem. Mēs runājam par datu apmaiņu, bet gribu atgriezties pie šīm informācijas vēstulēm. kā mēs to apspriedām šorīt, tas uh, nebūs apmierinoši. Dalībvalsts, kuras teritorijā ir notikuši šie pārkāpumi, varētu arī nesaņemt informāciju par to, vai informācijas vēstule ir sasniegusi pārkāpēju vai nē, jo daudzās valstīs uh, nav jāziņo par savu dzīves vietas adresi. Uh, Tātad nav jāreģistrējas dzīves vietā iedzīvotājiem. Nesmu apmierināta ar faktu, ka mēs neiekļāvām korelācijas tabulas teksta, teksta galvenajā daļā. Mēs vienkārši atsaucāmies uz uh, pastāvošajām regulām vai noteikumiem apsvērumos. Un man nepatīk, ka. ka tam nav likumdošanas spēks. Tas īsumā ir tas, ko es domāju eh, par šo tekstu, bet es negribu beigt uz eh, negatīvas nots, un tāpēc gribu uzsvērt, ka progress tomēr ir panākts, un ceru, ka būs lielāka drošība uz Eiropas ceļiem, kad būsim pieņēmuši šo tekstu. Paldies! Dank u wel, voorzitter. Mijn complimenten aan de rapporteur. Uh, zijn... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties referentes kundzei par ļoti kvalitatīvu darbu. Viena lieta, manuprāt, ir vēl jāapspriež ar Eiropas komisiju. Un konkrēti, kādā veidā Eiropas komisija plāno interpretēt šo direktīvu. Par ko es īsti runāju? Jautājums ir par to, par to um, aspektu, uh, pie kā es strādāju kopā ar Baha kungu, respektīvi, kā dalībvalstis vadīsies no, uh, vad, vadīsies pēc uh, automašīnas reģistrācijas numurā. Un, protams, reģistrācijas numurs ir reģistrēts ne tikai konkrētajiem transporta līdzeklim, bet arī konkrētai personai. Un mani uh, ļoti interesē, tad kādā veidā šī situācija tiks risināt Lichtenbergeras kundze. Paldies! Pirmām kārtām paldies Aiela Sanders kundzei. Viņa šeit ir mēģinājusi no padomas politiskās blokādes panākt vismaz kaut ko, ko varētu pielīdzināt tam priekšlikumam, kas tika izstrādāts parlamentā. Atceramies, ka šī direktīva pār pārrobežu eh, ceļa satiksmes eh, noteikumu pārkāpumu sodīšana gal galā kļuva par informācijas apmaiņu. Un es varu teikt līdz ar to, ka šobrīd risinājums diezgan marģināls. Viena lieta, kam, kam dalībās šobrīd ir gatavas, ir vākt datus. Un bez konkrētiem aizsardzības pasākumiem, kas mums ir priekšrakstīti datu aizsardzības noteikumos. Tāpēc šobrīd varu teikt, ka man ir zināmas problēmas. Mēs neesam vēl līdz galam izlēmuši, vai mēs varētu šādam priekšlikumam piekrist un attiecīgi balsot par. Jo šobrīd sanāk tā, ka visi datu aizsardzības noteikumi ir iekļauti preambulā. Teikšu, kā ir, ka attiecībā uz noteikumu ieviešanu šobrīd tas ir liels trūkums. Tas nozīmē, ka mēs padomes spiedienu rezultātā esam novirzīti tik tālu, ka notiek datu apmaiņa, bet tā nav pietiekami regulēta, tas, protams, var izraisīt ļoti nopietnas sekas un radīt, radīt tiesiskās problēmas piemēram, jautājumi, kas ir saistīti ar to, kas reāli ir bijis pie stūras un kas ir uh, automašīnas īpašnieks, un tad kuru tad sodīt attiecīgi. Esmu ļoti neapmierināta ar padomas lēmumu šobrīd, arī tas jautājums par korelācijas tabulām. Mēs vienmēr esam gaidījuši no padomas korelācijas tabulas. Jā, viņa Eiropas parlamenta normatīvo aktu vēlas bloķēt, tad parasti viņi dara tur korelācijas tabulā. Mēs teiktu, ka tas ir zināms bērndārs, un Eiropas Savienībā tā nedrīkstētu pieļaut. Lūdzu, Groša kungs. Lūdzu, runājiet īsi. Paldies priekšsēdētāji. Mm, vēlos šeit savienot abus ziņos, par kuriem mēs runājam, un norādīt uz to, ka lēnām bet es teiktu pat ironiski, mēs uh, runājām no vienas puses par to, ka ir nepieciešams uzlabot sadarbības starp dalībvalstīm un satiksmes drošību. Bet te pašā laikā valdības, dalībvalstu valdības ir tās, kas bloķē šo priekšlikumu. Varu teikt uzreiz, ka tautas partijas grupa vēlas atbalstīt šo kompromisu. Uh, Lielas paldies, protams, visiem, kas ir strādājuši. Varu teikt, ka šobrīd solis uz priekšu tas pavisam neliels tāds solīts vien ir. E, jautājums par aizsardzību, manuprāt, pirmam kārtam par cilvēku dzīvību aizsardzību. Un varam šobrīd pamanīt, ka starp dalību valstīm tiek e, būvētas un celtas arvien jaunas robežas, un manuprāt, šīs robežas, šie šķērsni, uh, kalpo tikai tiem cilvēkiem, kas grib pārkāpt noteikums citā valstī. Un ļoti žēl, protams, ka uh, padomē ministri šobrīd bloķē mūsu labo priekšlikumu, un nav nemaz tik svarīgi, vai tās ir liels valsts vai mazās valstis, kas šobrīd bloķē to, bet, nu, Eiropas Savienība šāda tendence ir novērota. Un liels paldies, lūdzu, Maisneres kundze. Paldies! Vāru teikt, ka runāšu pavisam lakoniski. Attiecībā uz datu aizsardzību varu piekrist Lichtenbergeras kundzei. Šobrīd tiešām nav pietiekami daudz iekļaut, iekļauts par datu aizsardzību, jo, protams, datu aizsardzība ir pamattiesība aizsardzība. Un mani, protams, interesē arī kolēģi uzdots jautājums. Tikau, kundze. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să subliniez faptul că deja există acorduri bilaterale. Paldies! Vēlos teikt, ka mums jau tagad ir divpusēji nolīgumi starp dalību valstīm, starp kaimiņu valstīm attiecību uz pārrobežu pārkāpumu sodīšanu, un tas nozīmē, ka arī visā Eiropas Savienībā mēs varam to ieviest. Šobrīd direktīvai runāts arī par finanšu sankcijām. Netiek runāts par to, piemēram, ka uh, braukšanas apliecība varētu tikt atņemta uz laiku, uz laiku vai pavisam atņemta, vai arī varbūt ir kādi citi soda veidi, bet, nu, atceramies, ka dažās valstīs pastāv arī šādi sodīšanas paveidi. Vēlos uzsvērt arī, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu informācijas apmaiņas vienots formāts attiecībā uz pārkāpējiem. Vēl viena lieta, protams, ir uh, noteikumi kas ir atšķirīgi dažādās valstīs. Vēl viena lieta. Nālos teikt, ka tieši dalību valstis būs tās struktūras, kas būs atbildīgas par izmaksām, kas ir iekļautas 3. un 4. pantā, kur ir runāts par informācijas sistēmas uzturēšanu. Ir jāskatās, protams, kādi šobrīd pieejami budžeta resursi, tā lai varētu vienoties. Nālos pateikties Aila Sanders kundzei ļoti kvalitatīvs darbs. Lūdzu. Paldies. Saskaņā ar 82, 872 normu uh, šeit ir ietverta automātiskā sadarbība. Mēs padomē martā par to runājām. Tagad mums ir jauna valdība. Uh, Un tagad šim lēmumam ir jāiziet caur abām parlamentu palātām, un tad būs pieņemts šis jautājums. Paldies, Higinska kungs. Jautājums ir par to, kāpēc šajā scenārijā šķiet, ka Jāla Sender un ēnu referenti ir darījuši ļoti saržģītu darbu, saržģītos apstākļos. Lielas paldies visiem, bet šeit. Um, ir valstis, kas neiestājās. Kāpēc mēs pieļaujam cilvēku? vispār, ka valstis ne, neiekļaujās, bet, bet izmanto optautu. Bet šeit mēs runājam par kaut kādu Eiropas likumdošanu, mēs runājam par Eiropas perspektīvu šajos jautājumos. Vismaz tā man likas, šeit mums ir runa par pārobežu apmaiņu un kāpēc mēs vispār pieļaujam tādu situāciju, kad ir atsevišķi dalība valsts, kas neiesaistās, kas nepiedalās. Tāpēc es gribētu adresēt šo jautājumu komisijai, jo te sanāk pilnīgs nonsens Pat ja viena valsts izdomā nepiedalīties, sanāk, ka te pilnīgs nonsens rodas. Un es tiešām ar šausmām varu tikai novaidēties pats par savu valsti, bet ko lai dara. Tagad Reuter kungs. Much, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es gribētu teikt, ka Principā es piekrītu jūsu novērtējumam. Bet vispirms es gribētu pateikties arī referents kundzei, Jāla Senderei, visiem ēnu referentiem, kas ir centušies eh, saglābt to, kas vēl ir glābjams, cenšoties eh, saglabāt kaut ko no sākotnējā komisijas priekšlikuma. Jūs zinat, ka mēs sākotnējo priekšlikumu komisijā esam valstījuši uz citu juridiskā pamata. Uh, Mēs eh, plānojam to tā, lai nebūtu eh, šāda nepiedalīšanās eh, iespējama. Un kaut kādā brīdī mēs sapratām, ka nebūs tāda, vispār nepastāv iespējamība, ka padomu varētu pieņemt šo direktīvu, pamatojoties mūsu iepriekš ierosināto juridisko pamatu. Un tad mēs manevrējām tālāk. Un komisija bija ārkārtīgi saržītā situācijā jo tā kā mēs joprojām gribētu uzturēt eh, šo juridisko pamatu, proti, ka tā ir transporta likumdošana, eh, padome ir pieņēmusi lēmumu tomēr balsot ar vienbalsības principu. Un šāda grūtība caurvīja visas sarunas, un jāatzīst, ka pamatojoties uz visām šīm grūtībām sarunu gaitā. Es tomēr esmu gandarīts teikt, ka mēs esam panākuši rezultātu tādu, kāds tas ir. Mēs zinām, ka pēc pieciem gadiem mums ir jāveic pārskats, jāatgriežas pie šī jautājuma, bet tomēr tas ir milzīgs solis uz priekšu arī ceļu satiksmes drošības nodrošinājumā visā Eiropas Savienībā. Es neatkārtošu visus jautājumus par datu aizsardzību. Ir kaut kādi substantīvi jautājumi 7. pantā direktīva ne tikai apsvērumu daļā, bet arī 7. pantā. Un ir arī šī informatīvā vēstule, kas izies trīs fāžu procedūru, pirms tiks izsūtīta šī vēstule. Šo informācijas vēstuli arī iztulkos, un šie tulkojumi visās valodās būs pieejami arī uh, direktīva, un jūs arī zināsiet, ka e, principā nav obligāti tieši šo tekstu sūtīt, bet direktīvā būs arī tāds tā kā, e, nu, tāds palīgi līdzeklis e, juridiski lingvistisks, lai attiecīgi iedzīvotāji Eiropas Savienībā zinātu, kādu veidu vēstuli viņi varētu saņemt. Tālāk korelācijas tabuls. Par šo jautājumu mums ir bijušas ļoti kārs debats arī citu priekšlikumu kontekstā Tāpēc eh, es to nekomentēšu. Mēs no komisijas puses rakstīsim deklarāciju par šo jautājumu. Vienīgais, ko gribu, vēl gribētu atbildēt uz Vandānelina kunga jautājumu. Jums sakot, ka mēs eh, būtu gatavi rakstiskā paziņojumā vēlreiz apstiprināt, ka priekšsēdētāja vietnieks Kalasa, kungs komisārs Kalasa, Eh, saprot direktīvas priekšlikumu sekojošā veidā, ka direktīvas piemērošana attiecībā uz pārobežu informācijas apmaiņu par ceļu satiksmes drošību. Tad šī direktīva novedīs pie tādas situācijas, ka katra valsts, kur noticis pārkāpums, var izmantot savas likumdošanas normas, nosakot arī, kas ir vainīgs par šo atkārtējumu par šo nu, paveikt, nu, nodarīto nodarījumu, neņemot vērā citu dalību valstu likumdošanas normas. Lūk, tādu formulu mēs atradām mūsu diskusiju gaitā. Šodien es vienkārši nolasu šo formulēmu, Man joprojām ir jāpārbauda eh, savā struktūrās, vai šāds formulējums ir pareizs, bet tas tikai apliecinātu ideju, ka katra dalībvalsts drīkst izmantot savas eh, likumdošanas normas par atbildību. Sanāk, ka, ka katra dalībvalsts varēs darboties saskaņā ar savu likumu kopumu, un mēs ļoti skaidri to pavēstīsim šajā paziņojumā. Priekšsēdē šķiet, ka esmu atbildējis uz uh, visiem galvenajiem jautājumiem, kas parādījās šajā debatē, un es ļoti ceru, ka uh, galu galā mēs spērsim soli uz priekšu ceļu satiksmes drošības garantēšanā, un tad es gribētu pateikties parlamentam par šo virzību. Kaut kad me, iepriekš mēs domājam, ka šis priekšlikums ir pilnībā miris un uz priekšu nekad neies, bet tad ar Beļģijas un Ungārijas prezidentūras palīdzību, ar parlamenta deputātu palīdzību mēs tomēr saglābām to, kas vēl bija glābjams. Paldies, uh, Ajela Sanders kundze jau draudēja kļūt par uh, referenti, kas visilgāk uh, ir bijusi referente, bet joprojām šis rekords pieder man par pasta pakalpojumiem. Šķiet, ka tas arī saglabāsies manā, uh, ka tas būs mans rekords. Un uh, tagad uh, plenārsēdē šis jautājums varētu būt jūlijā, un pateicos gan referentei, gan ēnu referentiem par tiešām smago darbu, kas tika ieguldīts sarunās ar padomu un komisiju. Lielis paveiks darbs. Pavisam ātri vienu minūti jo mums ir koordinātāra sanāksme. Man ir viens paziņojums vēl. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, gribētu pateikties. Eh, jūs eh, gribējāt saglabāt savu rekordu, kā ilgāk esošais referents. Gribēju tikai atsaukties uz kolēģu jautājumiem. Data aizsardzība Septītais pāns tagad ir uh, striktāks, uh, tur bija tikai divi punkti par kopīgo nostāju, bet tagad ir trīs rindkopas, kas atbilst tam, ko parlaments prasīja. Tātad viss šis septītais pāns uh, tika stiprināts balstoties uz šo jautājumu un gribētu lūgt Lichtenbergers un Maisners kundzei lūgt to izlasīt. Par optautu, jā, tā ir taisnība. Bet Ungārijas prezidentūra šeit kaut ko pievienoja tehniskajā pielikumā. Tur tiek izmantota um, informācijas apmaiņas sistēma un pateicos Ungārijas prezidentūrai, ka tas uh, tiek izmantots arī attiecībā uz šīm trim dalībvalstīm, kam ir opt-out attiecībā uz tiesisko pamatu. Tātad šis valsts var izmantot šo sistēmu, jo, kā jau teicu, pielikumu var izmantot un korelācijas tablet, tabulas. Savisārs kundze, lūdzu, saprotiet, ka 27 dalību valstīm vismaz ir vienošanās, ka Tad, tad ir jāvienojas, ka šīs tabulas ir jāpieņem. 17. apsvērumā ir uz to norāde, un uh, mums kā parlamentam ar kopīgo nostāju būtu jāpietiek, lai šeit kaut ko panākt tālāk. Bet pirms uh, ku visi dodas prot, Vanessa un Hānēs četrus gadus ir bijuši ar mums ko transporta sekretariātā. Uh, šī ir viņa pēdējā komitejas sēde, viņa tagad pāriet strādāt ITRA komitejā. Uh, Es tiešām augstu novērtēju viņu abu paveikto darbu, un es domāju, ka viņiem diez vai itrējies tik labi kā šeit, viņiem diez vai tur tik labi patiks, bet, nu, es domāju, viņi atradīs arī savu nišu, un gribu pateikties viņiem par paveikto darbu pēdējo četru gadu laikā mūsu komitejā. Un visbeidzot, Paskarelī. Paskarelī kungs laikam devās prom. Vai viņš ir aizgājis? Nē, Paskarelī eh, kungs dosies pensijā pēc desmit dienām. Jā, bet viņš atstāja komitejas sēdi. Varbūt jūs viņam varētu nodot mūsu vislabākos vēlējumus eh, viņa nākotnes eh, dzīvē, ņemot vērā kā lietas notiek Eiropā, viņš diezgan gudri izlēms tagad iet pensijā. Pretējā gadījumā viņam varbūt būtu jāstrādā līdz 110 gadu vecumam. Bet, nu, nododiet viņiem, viņam mūsu labvēlējumus no mūsu komitejas, visu to labāko. Priekšsādātāja kungs, jā, es to darīšu. Paldies. Okay, we'll start the Labi, tad sāksim eh, koordinātāru sanāksmi pēc piecām minūtēm.